Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. Lūdzu tos, kas eh, vēl stāv kājās, lūdzu ieņemiet vietas un eh, sāksim darbu, izmantojot izdevību, ka Eiropas tautas partija nav ieradusies, un tas mums vienkāršoks uh, vairākumu iegūšanu. Jūs noteikti esat iespazījušies ar darba kārtības projektu. Pēc referentu lūguma es vēlētos piedāvāt dažus uh, grozījumus attiecībās to, kādā kārtībā mēs izskatīsim jautājumu šo pēcpusdienu rīt no rīta. Tātad šo pēcpusdienu mēs varētu izskatīt punktus no 1 līdz 5. Pēc tam devīto punktu, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un divpadsmito A. 12. A ir Godmaņa kunga punkts par uh, eh, menedžmentu un kontrolas sistēmu. Kolēģis acīm redzot ieradīsies pēc brīža. Un rīt no rīta izskatīsim citus punktus, pārējos punktus, un būs balsojums sākot no pulksten 10.15. Tātad līdz 10.15 mums būs uh, viedokļa apmaiņa par Raimēra Bēgas ziņojumu un viedokļa apmaiņa arī par finanšu regulas grozījumiem. Ingeborgs Grēslers ziņojums un Helgs Trupels ziņojums par kopienas finansiālu atbalstu Bulgārijas Kozlodujas kodola elektrostacijas eksploatācijas izbeigšanu. Un tad uh, izskatīsim tālāk uh, eh, 13. līdz 18. Punktam, punktam, kas tā tad ir uh, balsošana. Vai ir kādi komentāri par darba kārtību? Acīm redzot, ne tādā gadījumā uzskatām, ka tā ir pieņemta. Priekšsēdētāju paziņojumi jums ir pieejami rakstiski, tāpēc mēs neveltīsim tam īpašu laiku. Es gribētu precizēt, ka mums ir, mūsu vidū šeit ir divas apmeklētāju grupas. Tās noteikti ieradīsies, ja nav jau ieradušās. Tās ir uzaicinājusi Jūriankungs un Helga Trīpēle. Laslo un Helga nav manā redzamības lokā. Tātad mēs sveicam apmeklētājus. Eiropas parlaments ir atvērts, tā, tā diskusijām var sekot uh, presi un tie, kas ir saņēmuši akreditāciju, kā arī pilsoņi. Un šīs sēdes tiek translētas arī internetā Eiropas parlamenta mājaslapā. Tātad, ja jūs īpaši interesē mūsu darbs, eh, pēc atgriešanās mājās jūs varat sekot mūsu darbam divas reizes mēnesī un neklātienē piedalīties mūsu sanāksmēs. Tagad mēs eh, varam pievērsties trešajam punktam darba kārtībā. 23. februārī notikušās sanāksmes protokola apstiprināšana. Ja komentāru nav, tad mēs varam uzskatīt, ka um, šis protokols ir pieņemts. Un tagad Sidonija mums ir pievienojusies, dosim viņai vārdu, lai izskatītu ceturto punktu. Viņa mūs iepazīstinās ar darba dokumentu, kas ir saistīts ar 2011. gada budžeta sagatavošanu. Sidonija, lūdzu, jums vārds. E, szanowny panie przewodniczący. Priekšsēdētāji. Mam możliwość mówić po polsku, więc zamierzam z niej skorzystać. Tā kā man ir iespēja izteikties dzimtajā valodā, poļu valodā, es izmantošu šo iespēju. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, mana prezentācija būs ļoti īsa, jo pašreizajā posmā strādājot pie 2011. gada budžeta, mums ir ļoti maz informācijas par projektiem, pro, pilotprojektiem un sagatavošanās darbu, bet es priecājos ar to, ka es varēju sadarboties ar sekretariātu un Laslo Surjankungu, sagatavojot šo darba dokumentu, kas drīzāk ir tāds informatīvs dokuments. Šī uh, dokumenta mērķis ir sniegt informāciju, jo īpaši jaunajiem biedriem budžeta komitejā tas ir tāds kā savu veidu ievads, lai paskaidrotu, kas tad īsti ir pilotu projekti un sagatavošanās pasākumi. Šīs darba dokuments skaidro arī juridisko pamatu, uz kur balstās sagatavošanās darbi un pilotu projekti, un runa nav par izvērtēšanu vai pilotu projektu īstenošanu vai šo pasākumu īstenošanu, kas paredzēta 2010. gadam. Tas nav dokuments arī, kas skaidrotu, kādi konkrēti, kādi projekti tiks īstenot 2011. gadā. Mēs gluži vienkārši skaidrojam, kas ir šie pilotu projekti un sagatavošanās darbi. Mēs vēlētos, lai jūs uzmanīgi iepazītos ar šo dokumentu, jo ir ļoti svarīgi, lai eh, šī informācija jums būtu skaidra. Mums būtu jāsāk sagatavot šos pilotu projektus un sagatavošanās darbs pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas saulēcīgāk, lai šie pilotu projekti un sagatavošanās pasākumi um, tiktu izstrādāt pēc iespējas ātrāk un lai tos komisija varētu arī īstenot. Tātad mums tam ir pienācīgi jāsagatavojas. Un noteikti būtu nepieciešams veikt iepriekšēju izvērtēšanu no Eiropas komisijas puses. Tas nozīmē, ka tie eh, jūsu vidū, kas vēlas nākt klajā šādiem priekšlikumiem par pilotu projektiem, vajadzētu, lai tas tiktu izdarīts jau jūnijā, lai komisija varētu veikt pirmo izvērtēšanu lai saprastu, vai šie pirmie projekti ir īstenojami. Tātad ir nepieciešama tāda pirmā priekšizpēta. Tālāk, kas attiecas uz termiņiem šo pilotu projektu un pasākumu priekšlikumu iesniegšanai, šie termiņi ir tādi paši kā grozījumiem, grozījumu iesniegšanai. Un es nevēlētos saīsināt uh, šos termiņus, kas ir tādi paši kā budžeta gadījumā, bet kā jau es eh, teik, esmu teikusi iepriekš, būtu jānāk klajā ar pirmajiem priekšlikumiem jau jūnija mēnesī, lai Eiropas komisija varētu veikt priekšizpēti, priekšizvērtēšanu. Tātad vēlreiz atgādinu to, ka darba dokuments ir informatīvs dokuments, kas skaidro, kāda ir situācija. Un tie jūsu vidū, kas vēlētos nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, lūdzu dariet to pēc iespējas ātrāk. Es par to runāšu arī citās uh, parlamenta komitejās, jo es tik tiešām domāju, ka mums ir uh, jādara šis darbs pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, Sidonija! Vai Helga vēlas kaut ko papildināt par pilotu projektiem? Šie projekti attiecas jo īpaši uz komisijas budžetu Paldies, priekšādātāji. Pašlaik es negribētu neko piebilst. Très bien. Uh, An... Ļoti labi, Anna Jensen vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī Sidonijai un Lašlo par uh, šī darba dokumenta sagatavošanu, kurā ir sniegts pārstakats par uh, to, kas ir noticis, vai arī kam vajadzēja notikt pilotprojektos. Es atceros pagājušo gadu, kad Juta darīja kaut ko līdzīgu. Viņi arī lūdza noteikt eh, beigu termiņu. Vairāki pilotprojekti tika iesniegti jūnijā, bet eh, tam nevajadzētu būt beigu termiņiem, jo tad būs vēlēšanas un ieradīsies jauni deputāti. Bet šoreiz, es domāju, mums ir vajadzīgs strikts termiņš, jo galu galā ir arī jauna procedūra, kas ir paredzēta Lisabonas līgumā. Es domāju, ka būs ļoti sarežģīti, ja pēdējā brīdī tiks pievienotas daudzas jaunas lietas. Es domāju, ka mums vajadzētu izturēties stingrāk. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu pārdomāt, kā mēs varētu aicināt eh, specializētās komitejas lai tās pievērstu uzmanību šiem jautājumiem. Mēs zinām, ka ir referenti par budžetu, bet iespējams varbūt mēs varētu nodot sekretariātam vai arī specializēto komiteju vadītājiem, ka šis jautājums tiek uzskatīts par pietiekami svarīgu izskatīšanai katrā komitejā. Tas nozīmē, ka viņi varētu paust savas idejas pirms jūnija. Tādējādi mums būtu arī noteikta procedūra, kā rīkoties. Pašlaik mēs vienkārši nosakām, kas ir jādara, bet mums ir jāzina, kāds tad ir termiņš un kad ir jāiesniedz grozījumi. Tāpat arī mums ir jāzina, kas ir vajadzīgs attiecībā uz aprakstiem. Es domāju, ka tas ir nepieciešami, lai mēs varētu saņemt idejas no komitejām. Es domāju, ka tas būtu pats labākais. Šādā veidā mēs dzirdētu komiteja idejas, varbūt arī politiskajām grupām būtu kas sakāms. Taču es uzskatu, ka laika grafiks ir pietiekami labs. Tajā pašā laikā mums vajadzētu arī pievienot skaidru procedūru aprakstu, lai mēs zinātu, kurā brīdī mums ir jāizdara konkrēti uzdevumi. Paldies, Anna Salvadors Garīga. Sí, presidente. Precisamente los miembros de. Priekšādētāji. Manas grupas deputāti ieradās novēlot uz šo tikšanos, tāpēc, ka mums bija sagatavošanās sanāksme. Viens no jautājumiem, par kuru mēs spriedām, bija šis eh, darba dokuments, ko ir sagatavojis Sūrina kungs un Sidonija. Viens no jautājumiem, kas tika izskatīts, bija šī acīm redzamā pretruna starp pilotu projektiem un vispārējo budžetu. Pilotprojekts vai sagatavošanās uzdevumi ir grozījums budžetā. Tas ietver dažādus nosacījumus, taču šeit mēs nerunājam par pārastu budžeta grozījumu referentām šie grozījumi ir jāiekļauj vispārējā ietverā. Ir paredzēti dažādi griesti, dažādi ierobežojumi. Šeit ir runa par patiešām ievērojamām naudas summām. Tas nozīmē, ka referentam ir jāzina konkrētie skaitļi. Tie viņam ir jāzina pirms šī gala termiņa, kas attiecas uz visiem deputātiem grozījumu iesniegšanai. Mana grupa ļoti labi izprot, ar kādām papildu grūtībām saskaras referents šajā gadījumā. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir jāskata saistībā ar nepieciešamību iesniegt šos grozījumus pietiekami ātri. Mums ir vajadzīgs laiks arī kompromisa ar rašanai. Ar Tieši tāpēc mēs mēģināsim pātrināt šo procedūru. Mēs mēģināsim to darīt gan šeit, budžeta komitejā, gan arī citās atbildīgajās komitejās, tā lai visas mūsu iniciatīvas varētu tikt iekļautas un lai mēs varētu pieturēties pie paredzētā termiņa. Mums ir vajadzīga arī pietiekami atraktīva dokumentu pakete visām politiskajām grupām. Esam rūpīgi izlasījuši šo dokumentu un redzam, ka Komisija cenšas ievērot eh, sev atvēlētās pilnvaras 2010. gada budžetam. Paldies, Salvador! Es tagad vēlētos vērsties pie Heidera, kas man bija rakstiski informējis par to, kā bija problēmas ar 2009. gada pilotu projektu attiecībā uz Romiem. Nē, nebija tāds jautājums. Labi. Bet, Edgar, vai jūs vēlētos izmantot šo iespēju un uzdot jautājumus komisijai, vai šobrīd vēl nē? Un kā jūs vēlaties? Priekšsēdētāji, tad, kad es jums nosūtīju šo te rakstisko uh, vēstuli, es informēju jūs par to, ka tā kā gatavojas eh, šis te samīts, Eiropas samīts par uh, eh, žigāniem un ir iesniegt šāds te pilotu projekts, tad man šķiet, ka būtu vērtīgi varbūt uzaicināt šos cilvēkus, lai viņi informētu mūs par to, kā šis pilotu projekts tiek īstenots. Tāpēc lūdzu, nepārprotiet mani, es nebūtu nedomāju, ka komisija ir bijušas kādas problēmas, ka komisija nav pietiekami sekojusi šim projektam vai kā citādi. Uh, Es gluži vienkārši domāju par to, ka mums būtu jāņem vērā pašreizējā eh, situācija, kādā atrodas Romi, un ka tiek organizēts šīs te, eh, Eiropas samits, un ka šajā kontekstā varbūt būtu vērtīgi uzaicināt pārstāvis, kas mūs informētu par to, kas notiek. Jo īpaši tāpēc, ka attiecībā uz pēdējo budžetu mēs iesniedzām grozījumu, kas garantē um, finansējumu izsaku, izsakošanu un uzraudzīšanu pēc tam. Uh, Un gal galā mēs atsaucām šo grozījumu. Tāpēc, manuprāt, situācija ir interesanta un to būtu vairāk jāpapēta. Paldies! Paldies! Tādā gadījumā ņemsim vērā to komisiju, to ņems vērā. Un tad e, es secinu, ka jūsu vēlme būtu uzaicināt uz budžetu komiteju pārstāvis, e, kas strādā pie šī te pilota projekta, brīdī, kad eh, tiks organizēts šis te samits, tātad, eh, kas ir paredzēts Kordobā eh, Spānijas prezidentūras laikā. Mēģināsim to norganizēt. Lacānī kundze, lūdzu. Grazie. Mm, in questa occasione... Sud... Paldies. Izmantošu iespēju, lai paskatītos tiešām, kas ir šie daži pilotu projekti. Bet es pirms gribu atgādināt, ka noteiktie laika ierobežojumi, jeb grafiks, atsevišķiem projektiem, ir, protams, tehniski pamatots, jo ir pirmkārt jāsaņem noteiktā informācija par konkrētiem projektiem. Taču mēs kā Eiropas parlamenta parlamenta deputāti, mums tomēr jāatzīst, ka Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir ieviesināmas korekcijas, un mums ir vajadzīga lielāka elastība, ko mēs piemērojam arī budžetām lai varētu atbalstīt šādus inovatīvos pilotprojektus. Nu, lielākā atšķirība starp pilotprojektiem un pašiem sagatavošanas darbiem ir tāds, ka um, tas, protams, sagatavošana tieši ietekmē pašus pilotprojektus, bet ar to jau viss nebeidzas. Ir arī zināms turpinājums. Un tāpēc mums vajadzētu arī skaidri ievērot disciplīnu Un tā kā mēs nevaram tikai uzreiz vērsties pie komisijas, nē, mums vispirms pašiem jātiek skaidrībā, kur ir tie pilotu projekti, kurus mēs uzskatām par svarīgiem, kas ir ar inovācijām, kas ir tādi, kas tiešām būtu jāiekļauj arī jau sagatavošanās posmā. Lisabonas līguma stāšanās spēkā, manuprāt, ir novedusi pie tādas situācijas, kā mēs esam tagad atbildīgi par to, uh, īpaši budžeta sadaļā. Paldies, un es tik tiešām domāju, ka tieši um, šādā gaisotnē referents ir iepazīstinājis ar tavu dokumentu. Sidonī, vai jūs vēlētos komentēt kolēģi teikto lūdzu? Jā, es vēlētos dažas lietas komentēt. Nu, kalendārs ir iekļauts darba dokumentā, ir svarīgs. jo tas ir kā grafiks. Bet tas nenosaka papildus gala termiņus atsevišķajām komitejām. Nu, kā es vismaz to saprotu. Nu, tā Anna Jansen teica, būtu noderīgi, protams, noteikti zināms gala termiņus attiecīgām komitejām, bet es kā referenti nevaru to izdarīt. Sākot sekojot jūsu komentāriem. Es varu teikt tikai, ka es vēlētos sarakstīt, uzrakstīt vēstuli komitejām, aicinot viņas naklā ar saviem priekšlikumiem, šādiem pilotu projektiem, lai nodrošinātu, ka tie tiešām tik īstenoti. Jo mēs, kā zinām, resursi ir ierobežoti gan pilotu projektiem, gan arī sagatavošanas pasākumiem. Uh, Tā kā mēs nevaram sagatavot daudzus tādus projektus, kas nekad netiks īstenoti, kurus vienkārši komisija nevar īstenot. Mums jau ir bijusi šāda pieredze. Lai gan arī ir skaidri komisija noteikusi, ka mm, vienkārši to nevar izdarīt, un ir sniegus arī noteik, nopietnu argumentāciju, tas tomēr ir jāatzīst, ka zināmos gadījumos bija spiediens atsevišķus pilotprojektus tomēr virzīt. Un tad viņus vienalga apstādina komisija, un viņi no, no, nogulst atvilknēs. Nu, tā kā mums tas nav pieņemams, mums tas nav vajadzīgs, un mums ir jādomā tiešām par reāliem risinājumiem, nevis vienkārši, ka mēs politiski paziņām, mēs uzskatām, ka šis svarīgs frālekts un tam līdzīgi. Nē, tādā veidā mēs nevaram atbalstīt un virzīt savas lietas. Bet Tiesa, ka tikai Eiropas komisijai ir vajadzīgie instrumenti, lai norādītu, kādi ir īstie pilotprojekti un kāda ir to raksturs. Tāpēc es cieši sekošu Jansens kundzes ieteikumam, reāli šo problēmu arī aktualizēt, tātad sagatavojušies vēstules komitejām un aicināšu sagatavot šos pilotu projektus un arī sagatavošanās pasākumus, tos noteikti iespējams saulēcīgi. Nu, protams, ja mēs sākam darboties jaunās jomās, tad ir ļoti svarīgi, ka mēs ļoti drosmīgus projektus atbalstām. Tiešām tāds inovatīvs projektus. Tas jau ir pats augstākais mērķis. Īstenot kaut ko nebijušu, kaut ko novatorisku, ko mēs nepazīstam. Tāpat laikā prioritāte mm, ir un paliek atbalstīt tādus projektus, kas reāli tiks īstenoti. Jā, inovācijas ir apsveicama lieta, bet tomēr jābūt realistiskiem un jāskatās, kurus mēs varēsim īstenot. Bet tāpēc ļoti svarīgs tieši te ir ieguldījums, ko sniedz attiecīgās komitejas. Mums jau nav savā ziņā visi šie resursi. Mēs zinām, kādas ir bijušas problēmas iepriekš, un to esmu jau arī iepriekš atspoguļojis savā dokumentā. Paldies! Merci, Sidonija. Alors... Paldies, Sidonija! Gorans un pēc tam Salvadors vēlas komentēt lūdzu. Ja pavisam īsi. Nu, es lielā mērā piekrītu viņai Mums tiešām nevajadzētu izskatīt tādus pilotprojektus, kuri nekad nieraudzīs dienas gaismu. No otras puses, mēs nevaram arī dot komisijai veto tiesības. Jo dažkārt mums ir tiešām atšķirīga izpratne par to, kurus projektus mēs varam izslēgt un kurus nevaram. Un te mums tomēr vajadzētu arī uzstāt uz savu viedokļu. Jā, atzīst, ka pilotu projektu un sagatavošanas darbu smagums, protams, skuls tas uz komisiju, bet tomēr mēs viņam nedrīkstam dot veto tiesības kā politisko pretsvaru iepratim ja parlamentam. Salvador, vēl kaut ko? Jā, pavisam papildus īs papildinājums. Par šo laiku grafiku, kas ir projekta dokumentā. Acīm redzot, ir noteikts jūnijas jeb jūlijas nu, tad ir jāprasa tomēr, kad komisija spējas sagatavot šādu īstenošanas vēstuli. Mums tomēr ļoti svarīgi, lai šī vēstule tiktu jau sagatavota laicīgi. Tātad jautājums ir, kad komisija šo vēstuli var sagatavot. Sidonija, lūdzu. Divi komentāri. Jā, mums kā parlamentam ir tiesības, un mēs no tām negrasāmies atteikties attiecībā uz pilotprojektiem un sagatavošanas darbiem, lai arī viņi varbūt nav tie paši, nu, tādi, kurus mēs vienmēr aktīvi īstenojam, un tāpēc mums ir jāuzstāj, ka mēs īstenojam savus projektus. Jā, tomēr mums ir jāzina, uz ko mēs īsti uzspožam, un ko mēs gribam panākt. Tā ka mēs nevaram izvēlēties tādus pilotprojektus, kas ir kā tiek iesniegt priešlikumi, bet netiek īstenot. Bet par to es nerunāju Mans uzdevums ir vērsts uz 2011. gadu. Un tas nozīmē kāpināt tempu. Un tas ir kā papildus uzdevums. Nodrošināt papildus soļus. Iepriekš mēs šo īstenošanas vēstuli parasti mēs saņēmām un tad tikai uzzinām, kāda tad ir īsta komisijas nostāja. Un tas, manuprāt, ir žēl. Uh, jo labāk būtu, ja mēs tiešām mainītu šādu kārtību un zinātu, kurus projektus mēs varam svītrot no sarakstu jau tad septembrim, kad esam jau laicīgi uzzinājuši komisijas nostāju. Mēs, protams, varam piekrist vai nepiekrist, bet vismaz mums ir zināmi orientieri. Un tāpēc, manuprāt, šāds priekšlikums varētu izpelnīties arī um, atbalstu. Tas tikai parāds, protams, eh, nedaudz vēl detalizētāk izstrādāt šīs procedūras uz sagatavošanas darbiem. Mēs tomēr nezinām ar vienu skaidri, kurā brīdī komisija naklē ar savu vēstuli un kādi ir paredzētie grozījumi. Citreiz grozījumi parādījās tikai pirmajā lasījumā. Ļoti labi, paldies. Vai komisija vēlētos paskaidrot vai varbūt izteikt kādu komentāru, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji! Mēs vēlētos apsveikt referents iniciatīvu, jo es domāju, ka tas uh, rada nepieciešamos uh, priekšnoteikumus procesam, kas ir interaktīvs un konstruktīvs, jo komisija līdz ar to varēs sniegt feedback par to, vai šie tie pasākumi, kuri paredzētu pilotu projektos, jau tiek aptvērti, eh, vai varbūt nākt klajā ar priekšlikumu par eh, definīcijām vai jaunu definēšanu, lai labāk saprastu, kas tiek prasīts un ko ir iespējams īstenot. Jo es nedomāju, ka komisija parasti šādos gadījumos izpauž savu veto. Un kalendārs darba grafiks, kas tiek piedāvāts, manuprāt, ir ļoti svarīgs, lai mēs eh, īstenot konstruktīvu eh, procesu. Šajā te grafikā ir paredzēts divas nedēļas laika komisijai, lai tā varētu reaģēt uz pilotprojektiem un sagatavošanas darbiem. Uh, 2010. gadā ir 80, un es nezinu, vai divu nedēļu laikā komisija varēs pilnībā sniegt savu reakciju par visiem pilotu projektiem, bet komisija ir gatava iesaistīties šajā procesā. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti labi, paldies! Un paldies Sidonijai par, ļoti, par šo ļoti interesanto dokumentu, kas šobrīd ir pieejams tikai un vienīgi angliski, bet kas tiks iztulkots visās valodās. Jūs tātad pamanījāt, ko Sidonija mums ieteica, iepazīties ar šo dokumentu un jo īpaši paraudzīties uz termiņiem un ņemt vērā termiņus, lai darbotos efektīvi un pienācīgajā laikā. Līdz ar to varam pievērsties nākamajam punktam. Helga? Nē, Helga sēž pavisam mierīgi. Helga neko nevēlas teikt. Vai kāds vēlas izteikties šobrīd par savu ziņojumu? Nu ko, eh, ja mēs tad runāsim par parlamenta budžetu, tad runāšu jā tagad. Lūdzu. Also ich werde Deutsch sprechen. Runāšu vācu valodā. Paldies, priekšsādātāji! Ievadaļā vēlreiz gribu noteikt dažas lietas. Pirmkārt, no vienas puses mēs virzām savas politiskās ambīcijas, kā parlaments, kāda tam ir nozīme, un īpaši tagad balsoties uz Lisabonas līgumu. Un no otras puses mēs tomēr iz... vadāmies pēc atbildību, ļoti taupīgu, uz nākotni orientētu budžetu. Līdz ar to, runājot par mūsu budžetu un arī par citu iestāžu budžetu, mums jā, jā, jābūt ļoti lielu atbildības sajūtu. Tas gan nenozīmē, ka mēs savu parlamenta ambīcijas, parlamentā politisko atbildību vai atsevišķo deputātu atbildību kaut kādā veidā censtos ierobežot. Uh, Nē, tomēr ir lietas, ko mēs varam precizēt, un arī tāpēc ļoti detalizēti varam skatīties, kurš par ko ir atbildīgs un kas nē. Sākšu ar slavenām 20%, kas ir noteikti parlamenta budžetam. Līdzinājās diskusijās par šo jautājumu iepriekšējās nedēļās vismaz kā es to sapratu, kopīgi vienojāmies, ka šie 20% nav nekāds tāds akmenī iekalts cipars. Nu, tādā ziņā, ka mēs to vēl nevarētu apšaubīt vai diskutēt par to. No otras puses, ja mēs tomēr to gribam mainīt, tad nav iespējams to mainīt, nerunājot un nerisinot sarunas ar citām iestādēm, jo mēs tomēr atrodamies tādā uh, labā līdzsvarā, domājot par arī trīs iestāžu uh, saskaņotu līdzsvaru. Un tas skaidri risina jautājumu par jauniem izaicinājumiem, kurus uz tāda Lisabons līgums un kāds vispār tagad ir parlamentu uzdevums. Birojas ir uzsācis tagad arī jau organizēt pirmās debates un parādās cits skaitlis, ka līdz 22% no parlamenta budžeta mums vajadzētu tomēr rēķināties, tad ir 22%. Es uzskatu, ka tas ir pārs, tas šau pārstrīpu. Īpaši tāpēc, ka tas nav attiecināms uz 2011. gadu, manuprāt. Es arī uzskatu, ka politiskā situācija vairākās Eiropas Savienības, daudzās Eiropas Savienības valstīs nozīmē, ka šai sasaukuma um, periodā mēs nevaram atļauties tādu. Tāpēc es tiešām tagad to gribētu apšaubīt. Bet tātad vispirms runāsim par budžetu 2011. gadam. Priekšlikums, ko sagatavojas birojs, nozīmētu kāpumu par 20,46%. Un tāpēc mums būtu skaidri jāskatās, kā mēs to varam atbildīgi, kur mēs varam parādīt savu atbildību. Konkrēti tas nozīmē plus 39 miljonus papildus vēl tiem 20%, ko mēs iepriekš noteicām. Mums vajadzētu arī līdz ar to vienoties, ka jā, mums vajag jauns darba vietas komitejās un arī politiskajās grupās, jo parlamentam kopēji ir lielāka atbildība, papildus kompetences, papildus funkcijas, mums ir koplēmuma procedūrā vairāk teikšana. Un līdz ar to mums arī komisija un padomas sarunās ir skaidri jāpasaka, ka mums, lai nodrošinātu savu pozīcijas, ir jāpapildina arī savas kompetences. Un to neviens vispār neapšauba. Tomēr. Tomēr, skatoties arī uz iekšējām diskusijām, um, debatēm politiskās grupās, lūk, šis 1500 papildus eiro katram deputātam, kas būtu paredzēta asistentu atalgojumam, uh, Nu, tas nav runāts par šā gadu, bet par nākošo gadu, tad mēs varam sagaidīt, ka tas vēl papildus, tātad, tātad divreiz par 1500 eiro tiktu kāpināts. Un lūk, te nu vajadzētu nopietni šīs lietas izdebatēt, vai tas tiešām ir pareizi, un ko tas nozīmēs mūsu par parlamentam politikai, un kāda bija šo ilgspējīgā politika, un kāds būs seks. Bija arī priekšlikums, Ja mēs ņemam kopā 2011. gadu kopējo summu, tas nozīmē 3000 eiro katram deputātam vairāk. Līdz ar to nevarētu vienkārši eh, pieļaut situāciju, ka tas tiek iztērēts eh, darbiniekiem, kas strādā uz vietām dalībvalstīs, bet gan kā varētu arī iztērēt tieši vairāk šeit, Briselē. Bet tas saskaņā ar statūtiem nozīmē, ka mums varētu, tad vēl mēs varētu pieņemt darbā papildus personālu. Bet atkal ir cita problēma. Biroja jau šobrīd ir ļoti šauri telpas šauras. Mēs uh, to apzināmies un mēs, protams, tāpēc gribam pirkt jaunu ēku. Bet tā kā ir jāatrod arī telpas citiem dienestiem, tad mēs varētu šos dienestus, protams, tā kā pārcelt uz jaunu ēku un tad vismaz asistenti paliktu deputātu tūmā. Lūk, šīs ir jauna tāda ideja, bet, nu, man te ir vairāk jautājumu. Tas, protams, būtu tāds milzīgs, liels, nu, tāds uh, jautājums gan par finansēšanu, gan par arī pacelšanos vispār. Nu, jo mēs tagad skatāmies, kāda ir kopējā ēku politika, ko mēs esam saņēmuši arī atmaksu 85 miljonu marku apjomā, saka runātā droši domāt eiro. Nu, tas mums ļauj arī pirkt ar līdz ar to jaunu ēku šī apmaksa. Bet 800 līdz 100 miljoni jaunā izmaksas investīcijas, tas ir tātad tikai tas pirkumakts, tas neparedz vēl šīs arī uzturēšanas izmaksas. Manuprāt, tas neparedz gudru saimniekošanu. Un līdz ar to tas nebūtu pieļaujams, jo tad jau 2011. gadā, ja mums arī ēka būtu nopirkta, tad tās uzturēšanai nebūtu paredzēt līdzekļi un nedaudz gribu tomēr norādīt arī uz lielo finanšu krīzi, šāda budžeta politika, kur mēs nevaram pateikt, ar ko, no kurienes nāks nauda konkrēto rēķinu sekšanai, nu tas nav pieļaujami. Tālāk par apmeklētā centru. Mēs gribam paredzēt, protams, vairāk eh, apmeklētājus, nevienmēr nu, tikai mēs par uh, to desmitiem tūkstošu, bet simtiem tūkstošu, nu tā kā mēs gribam uh, tiešām atvērt savus durvis pasaulē. Bet vai mēs tiešām varam jau uzreiz pateikt, tas viss tā būs, un vai mēs arī pabeigsim šo apmeklētā centra izveidu šādā veidā sasteigti? Nu, es nezinu, vai tam jānotiek sasteigti. Mums tiešām vajadzētu tam paredzēt nopietnu laiku, lai nodrošinātu, ka mūsu iestāde tiešām ar šiem lielajiem uzdevumiem tiek galā. Vēl divas lietas, vai pat trīs, kas arī neskaidrs. No vienas puses mums ir jaunais projekts Eiropas vēstures nams, kur šis priekšlikums paredz, ka to iekļaujam kopējā apmeklētā stratēģijā un līdz ar to nākošajā budžetē paredzam arī 2,5 miljonus eiro jaunajā pētniecības projektam, bet kur ņemsim atkal naudu šīs ēkas iekārtošanai un kāds būs šīs papildus izmaksas, par to vispār nav viens runājis, no kurienes būs šī nauda un kā mēs to varam īstenot. Un savukārt, ja mēs skatāmies šīs rezerves, 109 miljoni, un pēc tam plānots 2012. gadā pat 112 miljoni, 102 eh, miljoni papildus, tad ir jautājums arī atkal, kā tas viss varēs funkcionēt. Tad vēl arī ir neizskatīta lieta Eiropas kopienu tiesā par ierēģu atalgojumu, un ja Eiropas kopiena tiesa lems par labu ierēģiem, tad no kurienes lūdzu būs šie līdzekļi. Un līdz ar to atkal būs cits ierobežojums. Tāpat mēs nezinām, kas notiks ar ārlietu dienestu. Vai tas tiešām tiks iekļauts kopējā piektajā kategorijā, tas nozīmē līdzfinansējums, vai arī savādāk. Un tas atkal mums ierobežos mūsu manevrēšanas iespējas. Tātad kopā savēlkot vēlreiz, uzskat šis 20% ir nav nekas pārspīlēts, bet ja mēs tomēr gribam arī ļaut parlamentam attiecīgi darboties, tad tomēr ir ļoti jūtīgi jāspēj šīs jautājums e, risināt. Protams, ka mēs nevaram kaut kādā tā te izlikties, ka mūs mm, tas neskar un ka mums tas nav vajadzīgs. Nē, bet mums ir ļoti jutīgi šiem jautājumiem jāpieiet. Un mums šīs institūcijas e, un investīcijas ir ļoti saprātīgi jārisina, jo mums jāskatās, kāds vēl papildus izmaksas tas varētu nozīmēt arī 2011. un 2012. gadam. Un tas nozīmēs ļoti nozīmīgu lielu politisko atbildību mū, iepratiem mūsu vēlētājiem. Un ja savukārt mēs lielās mēros uzskatām, ka mums ir jāmaina tas mūsu vajadzību atal, uh, apjoms, tad tomēr mums ir jāspēj tas pirmkārt atrisināt sarunās ar citām iestādēm. Savādāk mēs nonāksim lielās nepatikšanās. Tātad, ja mēs sagaidām no citiem, ka tie, ņemot vērā arī iepriekšējo gadu kļūdas un arī tālāk savu budžetu veidot ļoti atbildīgi, nu tad pirmkārt mums šie augstie standarti jāievēro pašiem. Merci bien. Paldies, vairāk pieteikušies. Vispirms Haglon kungs. Thank you, Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos īsi izteikties par to pašu tematu. Es vēlētos izmantot šo izdevību, lai kā liberāls varētu izteikties par parlamenta budžetu. Dažiem mums jau bija iespēja apspriesties par šo jautājumu pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Mūsu referente jau pirms dažām minūtēm visam prātīgi par šo jautājumu izteicās, un es varu mm, vairāk vai mazāk piekrist Helgas viedoklim šajā jautājumā. Vispārējā mūsu pieeja ir tāda, ka ir pilnīgi saprotams, ka Lisabonas līgums radīs izmaksas. Un, protams, arī parlamentam ir radušās jaunas vajadzības. Taču mēs nevaram radīt tādu situāciju, ka mēs radām tikai izmaksas un nevaram nekur izdarīt nekādus ietaupījumus. Galu galā tas ir arī politisks jautājums, un Mēs, kā liberāļi, uzskatām, ka politiski tas ir ļoti sarežģīti. Liberāļu grupā mums bija diezgan smagas diskusijas, tad, kad mēs spriedām par e, iepriekšējo paaugstinājumu par 1100, 1500 eiro. Mēs nolēmām, ka mēs atbalstīsim šo lēmumu, taču mēs nevaram atbalstīt vēl kādu paaugstinājumu. Tāpat arī ir notikušas sarunas par papildu maksājumiem deputātiem, kuriem ir vairāki biroji šajā ēkā. Mēs uzskatījām, ka attieksmē pret visiem deputātiem ir jābūt vienādai. Tad tie cilvēki, kuriem ir papildu amati, eh, tiem nevajadzētu saņemt nekādas piemaksas. Attiecībā uz ēkām šeit nav runa par jauno ēku. Pagājušajā nedēļā mēs spriedām ar ģenerāla sekretāru un viņš uzskatīja, ka arī nākotnē deputātiem vajadzētu atrasties vienā ēkā ar saviem palīgiem. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārbūvē ASP ēka. Lielākā daļa no mums uh, atrodas šeit, mūsu kabineti ir šeit. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu pārbūvēt šo ēku, kas būtu ļoti dārgs projekts. Tas varētu šķist kaut kas neliels, bet eh, šis eh, jautājums ir ļoti plašs un tas ir arī principiāls jautājums. Es domāju, ka mums, mēs visi apzināmies, ka šajā budžeta daļā nav papildu naudas. Un, lai to izdarītu, mums būs vajadzīgs kaut kur citur ietaupīt. Mums ir jābūt spējīgiem parādīt, ka šis parlaments spēja arī kaut ko ietaupīt, ja, ja mēs radām papildu izdevumus. Tieši tāda ir liberāļa nostāja, un Es būtu ļoti priecīgs, ja pārējie kolēģi pārējās grupas arī tam piekristu. Es ļoti atbalstu referentes eh, nostāju šajā jautājumā. Lās paldies Pogana kungam vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es vēlētos izteikt trīs vispārīgas piezīmes un pēc tam iedziļināšos detaļās. Pirmais, ko vēlējos piebilst, esam saņēmuši šīs vadlīnijas, bet tas notika ļoti vēlu. Tas notika pēc tam, kad mēs bijām noteikuši um, grozījumu pieņemšanas datumu un kad tas jau bija pagājis. Otrs, ko es vēlējos teikt, šie jautājumi par uh, 105 miljoniem eiro, kas būtu 6,5 procenti, 6,5% pa, paaugstinājums, ka tam vajadzētu nākt no rezervēm. Mēs gribētu teikt, ka rezerves jau tagad ir eh, ļoti e, iztukšotas un mēs nevaram tās vēl vairāk paplest. Šis 20% slieksnis, e, mēs iesniedzām grozījumu budžeta komitejā un e, Tajā mēs teicām, ka ir vajadzīgas starpiestāšu sarunas par šo jautājumu. Bet, protams, tad, kad mēs lasām vadlīnijas, tad tajās mēs redzam, ka ir paredzēts palielinājums līdz 22% vairāk gadu laikā. Īsnībā nav paredzētas nekādas sarunas vai konsultācijas. Es domāju, ka šo jautājumu mums vajadzētu apspriest ar biroju. Daži detalizēti jautājumi šajās vadlīnijās, ko mēs nesen saņēmām, ir iekļaut tādi jautājumi, ko es varu tikai apsveikt. Piemēram, Uh, pārvaldības sistēmas izveidošana deputātiem un citiem. Vadlīnijās tas nav plašāk uh, precizēts, bet es domāju, ka būtu vajadzīga viens pieturas aģentūra deputātiem, lai tā varētu iegūst informāciju un resursus. Tāpat arī mums vajadzētu racionalizēt informācijas resursus parlamentā. Tāpat arī ir vajadzīga analīze par uh, fiksētajām un mainīgajām izmaksām. Šajos jautājumos esam iesaistījušies jau ilgu laiku. Tas mums ļautu identificēt eh, manevrēšanas iespējas parlamenta budžetā. Tāpat arī eh, šis priekšlikums, ka deputāts var eh, pieņemt 120 apmeklētājs, nevis 100 apmeklētājs. Es domāju, ka šis jautājums ir saistīts ar laika grafiku, bet es noteikti to varētu tikai apsveikt. Ir divi jautājumi, kas man rada bāžas, un šķiet, ka tie ir neatrisināti jautājumi. Pirmām kārtām šie papildus 1500 eiro deputātiem mēnesī par personālu. Tas noteikti būs ļoti pretrunīgs jautājums. Un ja tiešām tā rezultātā deputātiem būs vajadzīgs papildu personāls, tad ir jautājums, kur mēs izmitināsim personālu, kur viņi sēdēs, kādos birojos. Tāpat arī šie 85 miljonu mārciņu ieguldījums no Bēļģijas valsts. Te nav īsti noteikts, kāds ir nolūks uh, šīs naudas izlietojumam, vai patiešām tas būs paredzēts uh, personāla izvietošanai. Es domāju, ka šo jautājumu mums vajadzētu noskaidrot, mums vajadzētu saņemt atbildi šo jautājumu. Nākamais šie 1,2 miljoni eiro papildinājums uh, tiem deputātiem, kuriem ir amati parlamentā. Tas arī būs ļoti pretrunīgs jautājums. Es domāju, ka mēs varētu teikt, ka rezervi šeit varētu izveidot, un šo naudu tad varētu izmantot, ja ir tāda vajadzība, un ja būs arī attiecīgs attaisnojums šīs naudas izlietojumam. Nākamais 926 papildus darbinieku pieņemšana parlamentā. Es nezinu, vai ir pietiekami daudz pierādījumu šim jautājumam. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz šiem aprēķiniem. Es domāju, ka Tad, kad mēs būsim panākuši samierināšanos starp budžeta komiteju un biroju, tad eh, mums vajadzētu atrast atbildes vēl uz daudziem papildu jautājumiem. Un mums vajadzētu arī precizēt vairākus punktus, kas tiek ieteikti vadlīnijās. Lielas paldies, eh, Fernando kungam vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mums ir vajadzīgs ilgspējīgs budžets. Tas nozīmē tāds budžets, kur izdevumi būtu pietiekami pamatoti un attaisnoti, kur mēs varētu arī noteikt ilgspējību kā mērķi. Es domāju, ka ir pienācis punkts, kur mums ir vajadzīgs eh, tāds budžets, kas nebūtu paaugst, tik augsts. Protams, ka mēs esam paredzējuši paaugstinājumu, mēs esam paredzējuši jaunas kompetences, bet eh, tas ir tāds budžets, kur mums vajadzētu saprast. Kā nodrošināt atalgojumu visam personālam, bet tajā pašā laikā, lai mēs varētu nodrošināt efektivitāti, lai mēs varētu paredzēt arī ietaupījumus. Uh, Es domāju, ka to mums vajadzētu uzstādīt eh, kā prioritāti. Mums vajadzētu noteikt, ka galvenais mūsu darbs ir izcels likumdošanas darbs. Šis jautājums par 22%, tas, protams, ir psiholoģisks jautājums, jo 15% no uh, lielas summas ir daudz, bet 20% no nelielas summas nav nemaz tik daudz. Un ja mēs varētu to dubultot, tad es domāju, ka mēs varētu nodrošināt 10% eh, no budžeta. Tas nozīmē, ka mums būtu vajadzīgie līdzekļi. Ņemot vērā šo koncepciju, šo ilgspējīgumu un efektivitāti, mums ir jādomā arī par ēku politiku. Ēku politika nekad nav bijusi ilgtermiņa politika, un uh, runājot par fiksētajiem izdevumiem, mums ir jāzina, ka parlaments darbojas cienīgi. Arī daudzgad finanšu plānā mums ir jānosaka, ka parlamentam ir jādarbojas respektējami. Tieši tā būtu jābūt mūsu prioritātei. Tad es domāju, mēs varētu aizmirst eh, šo 20% jautājumu. Šis jautājums eh, agrāk bija noteikts kā iekšējais mērķis. Taču pagaidām šī ir tikai tādas absolūtas vērtības indeksēšana. Pašlaik es varu piekrist referentes teiktajam. Taču ir svarīgi arī nodrošināt, lai izdevumi būtu pamatoti. Šeit mēs nebaidamies no sabiedrības viedokļa, mēs nevēlamies arī domāt par populismu un uh, par avīžu viedokļi. Deputātiem ir vajadzīgs vairāk līdzekļu, ja jau mums ir arī papildu darbi. Ja ir vajadzīgs ieņemt vairākus amatus, tad ir jāparedz arī līdzekļu paaugstināšana. 177 ierēģi. Esmu redzējis šādus aprēķinus, taču budžetā šķiet viss tiek vienmēr apšaubīts. Šķiet, ka vienmēr ir vajadzīgi pamatojumi un attaisnojumi. Ir jāietaupa arī fiksētās izmaksas, Mums ir arī tuvāk jāanalizē mainīgās izmaksas. Un ja galu galā ir nodrošināts attaisnojums, ja mērķi tiek sasniegti, tad tas nozīmēs to, ka mainīgo izdevumu analīze ir izmantota un ka uzstādītie mērķi ir bijuši pareizi. Un um orçamento também deve ter e a flexibilidade. Ja mēs ievērosim šos uh, jēdzienus, ja mēs nodrošināsim elastīgumu, kāds ir vajadzīgs jebkurā budžetā, protams, varētu būt tā, ka. Tiesa spriedīs uh, savādāk, un tas nozīmēs, ka mums ir būs vajadzīgi arī jaunai palielinājumi Mums jāatcerās arī par jaunajiem deputātiem saskaņā ar Lisabonas līgumu. Deputāti no jaunajām dalībvalstīm arī viņiem būs uh, vajadzīgi budžeta līdzekļi. Tas ir jāparedz budžetā. Taču jebkurā gadījumā ir jādomā par cauradzamības mērķiem, par ilgspējības mērķiem, par plānošanu arī attiecībā uz ēku politiku. Lielas paldies! Lielas paldies, Portāšu kungs! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es saskaros ar zināmām grūtībām. Es īsti nevaru pieņemt lēmumu, kur mums vajadzētu sākt. Es nezinu, vai tam ir kāda jēga. Es nezinu, vai nākamajā plenārsēdē vajadzētu balsot par Tripels kundzes ziņojumu. Galu galā šeit eh, ir redzami vairāk jauni fakti. Tie vispār nav atskaņoti ziņojumā. Es domāju, tas ir tāds ziņojums, kas it kā cenšas aizsargāties. Es īsti neredzu, kāpēc mums vajadzētu tērēt vēl vairāk laika pie šīm debatēm par 20%, ja tajā pašā laikā mēs pieņemam ziņojumus, kuros ir paredzēti noteikti administratīvi izdevumi visām Eiropas institūcijām attiecībās piekto kategoriju. Tas nozīmē, ka mēs pilnībā izmainīsim visus procentus, kas līdz šim tika noteikti. Es uzskatu, ka šīs debesis, un es nevēlos tajās tērēt savu laiku. Nākamais, ja mēs paskatāmies uz eh, Tripels kundzes ziņojumu, tā pamatīgāk, ja mēs uzklausām eh, paustos viedokļus, tad mēs eh, redzam, ka pastāv ļoti lielas pretrunas starp vēlmī tērēt, šī vēlme tērēt piemīta birojam, šeit ir runa par 85 miljoniem jaunas iepriekš neredzētas naudas, Un no otras puses eh, šī piesardzīgā pārvaldība attiecībā uz pieciem turpmākajiem gadiem. Ja mēs šo ziņojumu pieņemsim nākamajā plenārsēdē, tad, es domāju, tajā varētu būt tikai divi punkti. Nākotnē mums ir vajadzīgi visi pētījumi, tā lai mēs varētu pietiekami labi šo, šos jautājumus piemērot, tieši tā kā teica Fernandeša kungs. Un 2011. gadā mums vajadzētu izvairīties no pārsteidzīgas lēmumu pieņemšanas. Es domāju, ka tie ir divi loģiskākie punkti, kām institūcijām varētu sekot. Taču te netiek minēts tas, ko birojs vēlas paveikt. Es ļoti labi apzinos, ka Deputāti bieži vien vēršas pie biroja par šādu veidu jautājumiem. Vienīgais labums, ko es saskatu šajos biroja ārkārtas priekšlikumos, ir tas, ka mēs radam darba vietas. Eiropas Savienībā mēs eh, cīnāmies pret bezdarbu tādā veidā, ka mēs pieņemam darbiniekus savām institūcijām. Taču es nedomāju, ka tas būtu pietiekami nopietns arguments šajā gadījumā. Tieši tāpēc mans vissirsnīgākais ieteikums būtu nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Mēs, protams, varam atlikt eh, to, ko mēs varam atlikt, un mums vajadzētu turpināt eh, strādāt. Mums vajadzētu darīt kaut ko tādu, ko birojas īpaši nemīl darīt. Protams, mums vajadzētu nedaudz ierobežot savus individuālos izdevumus. Ja mēs to izdarītu, tad mēs nākotnē varētu paveikt daudz labākus darbus un daudz normālāk debatēt. Paldies, kolēģi! Vladimirs Manka! Da. Eh, v návrhu, ktorý sme dostali od... Paldies, priekšsādātājiem! Šo priekšlikumā, ko esam saņēmuši eh, no Eiropas parlamenta, tad kolēģiem, nu, nu, mēs redzam, ka mums tomēr jārēķinās ar reālajām procedūrām, kas šobrīd ir spēkā. Un mēs redzam, ka budžetu tomēr sastāds, skatot arī ņemot vērā indeksācijas. Bet Eiropas parlaments tagad, manuprāt, mēģina saskaldīt un tomēr un šo situāciju pavērst vairāk tad tikai vadoties no reālajām vajadzībām. Tad, kad mēs veidojam 2010. gada budžetu, mēs uzlabojam zināmas procedūras, kas, protams, novērt pie zināmiem ietaupījumiem. Savukārt šīs alternatīvas vairs neparedz nekādus ietaupījumus kurus mēs tomēr varam panākt, ja mēs tomēr ļoti konsekventi ievērojam visus noteikumus, kurus mēs izstrādājam 2009. gadā. Gribu atgādināt, ka šajos noteikumos mēs norādījām, ka ir svarīgi uzlabot arī sadarbības starp iestādēm. Mēs zinām, ka iestādes dažkārt neizmanto visus savus uh, paredzētos budžeta līdzekļus un savukārt arī neizmanto visas iespējamās patents. Līdz ar to mēs esam vienmēr runājuši, ka 5% ir tas veids, ko mēs varam panākt uh, ietaupījumu, piemēram, sadarboties tulkošanas ziņā. Un līdz ar to, ja mēs redzam, ka uh, viņi tikai uh, nevēlas ietaupīt, tad, protams, viņi to zaudē. Bet mēs domājam, ka tas ir reāls skaitlis, kurus mēs tad 5% varam ietaupīt. Šim ziņojumam vēl arī papildus jākoncentrējas uz šādām lietām ir jāiekļauj šāds lietas. Tiks veikts audits par diviem galvenajiem um, vienībām. Tad drošības dienesti. Mēs uzskatām, ka varam veikt šādus ietaupījumus, un tas, manuprāt, tikai kalpo kā viens no paraugiem arī citiem ģenerāla direktorātiem un reiz mēs šāds uh, piemērs atrodam, tad mēs varam arī attiecināt to attiecīgi uz ēku stratēģiju. Ja mēs reiz pieturamies pie šādas stratēģijas un vispār kāda ir mūsu politika attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, mums ir jābūt ļoti skaidrībām par šādiem jautājumiem, un šāda analīze ir jāveic tagad. Un tad to vairs nevajadzēs skatīt 2011. gadā. Paldies! Paldies, Vandamir Sidonija, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es ar milzīgu uzmanību iepazinos ar priekšlikumiem, kurus um, mums nosūtīja parlamenta administrācija, kas attiec arī uz bibliotekas, parlamenta bibliotekas uh, darbību paplašināšanu. Man jau īpaši interesēja Tas, kas paredz šī brīfinga pakalpojuma paplašināšanu, ja es pareizi saprotu, ka tad te runa ir par uh, pakalpojumu, kas ir īpaši domāts parlamentiem, un manuprāt, tas būtu ļoti labs atspaids deputātiem viņu darbā, vismaz es to tā uztveru, un es domāju, ka tā būtu arī lieliski iespēja atvieglot slogu, kas gulstas uz mums, un es tik tiešām ceru, ka šī biblioteka mums sniegs šos pakalpojumus, kas ir paredzēti. Un vēl, kas man patīk, ir tas, ka mēs esam ņēmuši vērā deputātu vajadzības eh, par piekļuvu informācijai dzimtajā valodā. Arī šis priešlikums man patīk, taču eh, es gribētu zināt, kā šie ambiciozie plāni tiks īstenot. Es personīgi izmantoju bibliotekas pakalpojumus un es ceru tik tiešām, ka šie plāni tiks īstenot pilnībā. Paldies! Saldors Garīgi lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Līdzinās debatēs par budžetu citām iestādēm un arī par parlamentu. Mums tomēr jāpatur prātā, ka mēs šeit esam budžeta komiteja tad mums jārunā tikai par budžeta jautājumiem. Savukārt par to, vai šāds pasākums vispār vajadzētu, uh, tie tomēr ir politisko grupu lēmumi, un mums nevajadzētu sajaukt. Mums ir pirmkārt divi jautājumi jārisina. Īstermiņā mums ir jānovērtē, vai mēs varam arī panākt konkrēto risinājumu mūsu komitejā, un ilgtermiņā mums ir jāskatās, kādi ir parlamenta izdevumi, vai tie ir nesamērīgi, vai tie tiešām arī iespējami nākotnē. Un kā iepriekš tika norādīts, parlamenta administrācija, protams, jau ir mums sniegusi detalizētu izklāstu par obligātajām izmaksām un par mainīgām izmaksām. Un līdz ar to mans kolēģis Fernandes jau par to runāja. Un tagad, ja mēs zinām šīs mainīgās izmaiņas, uh, kur mēs varam arī panākt zināms iekaupījums, mums tomēr ir jāskatās, ka ir jāievēro noteikti ierobežojumi, kurus mēs nedrīkstam pārtērēt. Ja mēs negribam panākt, ka mūsu budžets kļūst neizpildāms ilgtermiņā. Un lūk, lai mēs meklētu šādus risinājumus, mums jāvienojas starp visām politiskām grupām, kad 1500 um, eiro papildus sekretariāta izdevumi deputātiem būs diezgan tāds pretrunīgs jautājums. Es par to vēl tagad varbūt detalizēt nevaru runāt, bet tomēr mums ir jāvēro tāda konsekvence. Ja mums ir problēmas ar telpām, kur mēs viņus varam novietot šos jaunos asistentus, tā ir viena lieta, bet mēs jau iepriekšējā budžeta ietvaros paredzējām pusi e, šādu līdzekļu palielinājumu par 50%. Tas gan nenozīmē, ka mēs tagad paņemsim vēl tikai pusi, uh, vairāk darbinieku darbā, nu, bet mums ir jāatcaucas arī uz konkrētiem lēmumiem, kas ir pieņemti. Mēs zinām, ka šīs papildus izmaksas ir 3000 eiro, tā kā būtu dīvaini pieturēties ar vien pie 1500 eiro. Mums tad nesaprot, ko tad dod šīs 1500 eiro. Mēs taču nevaram pieņemt jaunus darbiniekus tāpat par šādu summu, Un tad, līdz ar to, ja mēs negribam vienkārši šķērdēt naudu, tad mums ir ļoti konsekventi jāieturas pie šiem lēmumiem, ja 2010. gada. Paldies, Salvador, Jorans Fērns. Pat ja Salvadoram ir taisnība par to, ka mums kā budžeta komitejas locekļiem jāpieturas pie budžeta jautājumiem, mums tomēr jāskatās plašāk. Jo divi īpaši nozīmīgi jautājumi šeit jau izskanēja, viens no tiem ir par caurskatāmību. Savās vadlīnijās mums ir pie, arī paragrāfs par. Var printkopa par informācijas sistēmām. Un mēs sakām, ja parlaments tād arī paplašina savu biblioteku, paredz vairāk arī iekšējos un ārējos pētījumus, veids problēmu analīzi, nu tad mums tomēr jāskatās arī vienlaikus jautājums par to, lai šie pētījumi būtu pieejami publiski. Un lūk, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kā mēs varam risināt visus šos uh, lielos informācijas apjomu? kas būs mūsu rokās nākotnē, ko mēs ar to darīsim. Tā kā mums ir jāspēj arī atbildēt šādiem jautājumiem, arī ņemot vērā aplēses, ko bija reiz ir piedāvājis, bet šos jautājumus neatbild. Nākošais jautājums par drošību. Mēs runājam, ka ir jāvērtē, jāizvērtē drošības problēmas Eiropas parlamentā. Jūs labi zināt, ka tas ir ļoti pretrunīgs jautājums. Jā, labi, mums jānodrošina vajadzīgā drošība gan darbiniekiem, gan arī um, deputātiem, bet tikpat labi ir jautājums arī par pieejamību. Kāda ir šī caurskatāmība, atvērtība publikai? Lūk, tie ir nozīmīgi jautājumi, kas ļoti rūpīgi jāizsver. Ir bijušas nopietnas diskusijas par atsevišķu ielu slēgšanu ap parlamentu, veidojot drošības buferas zonas un tam līdzīgi. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi bīstams solis domāt par nākotni, ņemot vērā iedzīvotāju reakciju. Tā kā lūk, šie divi svarīgi jautājumi, kas man pat ir principāli, kas varbūt nav jāskat tikai kā budžeta tiešā šaurā kompetencija, bet tad jāpaturprātā arī caurskatāmība un uh, atbildība. Paldies, pēdējais runātais Kozlikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mans kolēģis, manuprāt, jau īstenībā pateicis manas arī domas. Mēs runājam par indeksāciju, kas nevar būt automātiski, bet kam ir reāli jāizriet no svarīgākajām vajadzībām. Lūk, sociālisma augstākā ideja, protams, bija katram pēc darba, katram pēc nopelniem. Un tagad, kā mēs skatāmies, kā tomēr mūsu ir, resursi ir ierobežoti. Un es jau negribu kritizēt, protams, kolēģi piedāvāto risinājumu, bet tomēr gribu norādīt, ka mehāniskā indeksācija nenoved pie vajadzīgā rezultāta. Vajadzības, protams, nav viegli noteikt. Šis bāze aprēķinam ir diezgan sarežģīta, bet mums ir zināms modelis, kas jums dod zināms skaitļus, kas pēc tam ir jāpārbauda, un tālāk jūs to uh, skatāt vai nu iepriekšējo gadu veikums, vai arī precīzi kriteriji, kas parāda vajadzības. Uh, kas izriet konkrētajā budžeta periodā. Tā kā es, protams, nenoraidu indeksāciju kā leģitīmu instrumentu, bet tam būtu jābūt reāli pamatotam. Tālāk, garīkunga arguments, un es tam pilnībā piekrītu. Katru gadu mums ir jāskatās, lai budžets tiešām būtu sabalansēts un efektīvs un ilgtermiņā spējīgs un tas nozīmē arī iekļaut jautājumus par ēku apsaimniekošanu. Un visbeidzot, mēs daudz runājam arī par caurskatāmību budžetam, bet te runa nav tikai par parlamentu, bet arī citām iestādēm. Esam saņēmuši telefonu zvanu no Slovāku laikrakstu, kas nopras uh, 2008. gada situācija budžets, kur tika arī finansēti E, slēpošanas e, izbraucieni un deputātu dzīves biedru valodu kursi, tos arī finansēja Eiropas parlamenta budžets. Nu, lūk, tas varbūt nav tādi milzīgi skaidri, bet tas katrā ziņā sarežģīja mūsu situāciju un dot īstenībā ļoti neglītu seju Eiropas parlamentam un arī tādu neglītu mm, iespēju par Eiropas parlamentu parlamenta deputātiem. Nu, protams, ka mēs varam runāt, tie skaidri uz kopēju fonu ir mazi, bet tos es vēl visu arī pārbaudīšu, bet, nu, tā kā tas tomēr jāņem vērā. Tas nekādā ziņā godu mums nedara. Paldies! Merci, cher collègue. Paldies eh, kolēģim. Jāsaka, šajā jautājumā budžeta kontrolas komiteja varētu eh, pieņemt lēmumu kopā ar uh, eh, autortiesu. Un tagad uh, būs vārds Helgai, kas izdarīs secinājums, bet pirms tam daži komentāri par to, ko teica par tāškungs, kas attiec uz 2011. gada budžeta izskatīšanu un, at, un atvēlētajiem termiņiem, tad jāsaka, ka šī jautājumā mums nav īpaši jāsteidz. Jūs uh, varat iepazīties ar to, ka viņi uz 4. punktā ir notikusi pirmā viedokļa apmaiņa koordinatoru starpā Un tajā piedalījās arī abi vicepriekšsēdētāji, kas ir atbildīgi par budžetu birojā, proti mūsu bijušais kolēģis Pitēlis kungs un uh, Vido Kvadras kungs kopā ar ģenerālu sekretāru. Mēs vienojāmies par to, ka mēs mēģināsim noturēt divas oficiālās sanāksmes pirms samierināšanās sanāksmes, pēc šīs neformālās sanāksmes. Uh, Viena sanāksme notiks pirms birojas formāli pieņem šo, šīs te prognozes, jeb aplēses, jo šobrīd mēs esam pirms budžeta stadijā, tātad runa ir par aplēsēm, un otra sanāksme notiks tad, kad bu, birojas būs pieņēmis un pirms uh, budžeta komiteja būs pieņēmusi Helgas Ripēles priekšlikums. Mēs esam paredzējuši šobrīd, ka budžeta komitejā e, šis te aplēšu projekts varētu tikt pieņemts 26., 27., 28. aprīlī un pēc tam izskatīts mājā plenāra e, sēdē. Saskaņā ar Lisabonas līgumu atbildīgajai komitejai būs jāiesniedz formāls budžeta projekts pēc šīs te aplēšu stadijas, tā izskaitā arī attiecībā uz Eiropas parlamentu. Mēs iepriekšējā nedēļā esam uzzinājuši par rakstiskajiem secinājumiem priekšsēdētāja konferencē, kurā, kā jau man ir bijusi iespējams to darīt zināmu, uh, tika runāts par Eiropas parlamenta budžeta griestiem sanāksmē, kas notika pirms dažām nedēļām un kurā es arī biju uzaicināts, lai aizstāvētu budžeta komitejas viedokli. Abi minētie vicepriekšsēdētāji aizstāvēja biroju nostāju un pozīciju. Šis dokuments nav jūsu šās dienas darba uh, dokumentu mapītēs. Uh, bet es noteikti lūkšu sekretariātu nosūtu to visiem eh, komitejas biedriem, lai tas būtu jūsu arhīvā. Priekšstādātāja konference ir nolēmusi, ka, 20%, ka šie 20% griezti, kurus Eiropas parlaments uh, ir īstenojis un pielietojis kopš 88. gada un par kuru mēs ļoti daudz runājām, jo īpaši runājot par 2010. gada pārskatīto budžeta projektu, šie griesti ir tikuši pārsniegti un ņemot vērā Lisabons līgumu, paplašināšanos un tā tālāk un tā joprojām, Eiropas parlaments var funkcionēt ar papildu maržu, kas ir aprēķināta 2% apmērā 5. kategorijā. Tātad vienkāršojot, mēs varam teikt, ka birojs, kas bija nolēmis par autodisciplīnu 20% apmērā 88. gadā, 20 gadus vēlāk nolēmi uh, noteikt šo te pašu disciplīnu slieksni 22% apmērā. Es uh, aicināju biroju citādi interpretēt uh, šo jautājumu attiecībā uz citām institūcijām, kas arī šodien ieradušās, tā lai tas viss būtu skaidrs un atklāts. Un proti, vai mēs nevarētu ar citādu aprēķinu metodi nonākt un palikt tomēr pie šiem te 20%, kas tomēr ir vienkāršāks skaitlis un pie kur mēs pieturamies jau vairāk nekā 20 gadus. Tātad šie 20%, kas ir finanšu perspektīva piektās kategorija, ietilps piektajā kategorijā bet paraugoties uh, sīkāk, mēs redzam, ka visi administratīvi izdevumi nav iekļauti piektajā kategorijā, tāda ir arī citur, un iespējams, ka turpmāk pārskatot finanšu, kategor... finanšu perspektīvas, mēs varēsim ieviest lielāku kārtību tajā visā, lai nonāktu pie uh, tāda risinājuma, kas ļautu birojam garantīt, garantēt parlamentam papildus uh, finanšu līdzekļus. Uh, lai tas varētu darboties saskaņā ar līgumu un kas nedotu eh, sabiedrībai, kas mums klausās un skatās, un arī eh, citām institūcijām viedokli, ka parlaments atkāpjas no saviem eh, principiem. Vēl šajos secinājums punkts, kas mums noteikti ir jāpārbauda, tik līdz mēs izskatīsim Eiropas parlamenta budžeta projektu 2011. gadam, proti uh, priekšsēdētāju konferenci ir aicinājusi diviem vicepriekšsēdētājiem, kas ir atbildīgi uh, birojā un priekšsēdētāju konferencē īsā laika termiņā nākt klajā ar kopīgiem priekšlikumiem par to, kā varētu vidējā termiņā pārskatīt Eiropas parlamenta budžetu līdz šī mandāta beigām, lai garantētu parlamentam ka šie līdzekļi ir vajadzīgajā līmenī līdz uh, mandāta beigām. Tātad 2011. gada budžets mums tiks iesniegts eh, kopā ar tabulu, jeb elementiem, kas mums palīdzēs saprast, kādā virzienā mēs ejam. Vairāk jūsu vidū ir uzstājušas to, ka ir nepieciešams eh, šis te uh, nulles uh, bāzes budžets ar fiksētajām izmaksām un mainīgajām izmaksām. Šādu nostājas arī centos aizstāvēt, un mums ir nepieciešama vidēji termiņa perspektīva, lai mēs nepārtraukti nesaskartos ar nevajadzīgām grūtībām, kā piemēram tās, ar kurām mēs saskārāmies pirms pavisam neilga laika. Uh, runājot par 2010. gada um, sākotnējo budžetu un pārskatīto budžetu. Tātad, tagad uh, pēc šiem paskaidrojumiem dodu vārdu Helgai, kas nāks klajā ar saviem secinājumiem par šīm te bagātīgajām diskusijām. Thank you, Chair. Paldies, priekšēdētāji. Es domāju, ka šie paskaidrojumi, ko jūs tikko devāt, bija ļoti vajadzīgi, tīpaši par šiem diviem procentiem un 0,5 debatēm ar grupu priekšsēdētājiem un biroju. Es uzskatu, ka ir eh, pilnīgi skaidrs, ka ir vajadzīga šāda analīze, lai mēs saprastu, ko īsti nozīmē šie 2% turpmāko gadu laikā un vai tas patiešām ir vajadzīgs. Pašlaik šķiet, ka 2% vairāk iet pāri mūsu rezervēm. Mums vienkārši nav tādas naudas, lai mēs varētu sasniegt šos 22%. Saskaņā ar visiem manā rīcībā esošajiem datiem mums šādas naudas nav. Tieši tāpēc mums vajadzētu skaidri norādīt, ko vajadzētu iekļaut budžetā un vai mēs patiešām to varam atļauties un vai mēs uzskatām, ka ir attaisnojums tā rīkoties. Es domāju, ka uh, mēs ejam pārāk tālu, taču, protams, ka turpmākajos gados mēs turpināsim par to debatēt. Tagad par 2011. gada budžetu. Līdz šim netiek ieteikts pievienot 2%, eh, tie ir tikai šie 20%. Protams, ka 20,46%, bet, protams, ņemot vērā mūsu viedokļu apmaiņu, tā, tas arī rada problēmas. Jūs pieminējāt eh, budžetu, kas būtu balstīts uz nulli. Ja mēs domājam par ilgtspējīguma perspektīvām, tad, protams, es to varu pilnībā saprast. Taču no otras puses, ja mēs e, ņemam vērā paplašināšanos, jaunus izaicinājumus, Lisabonas līgumu, tad es uzskatu, ka m, tas tomēr varētu radīt problēmas. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs labs līdzsvars. Mums ir jābūt piesardzīgiem un ilgspējīgiem un atbildīgiem pret budžetu vienlaicīgi, taču tajā pašā laikā mums vajadzētu paskatīties, kādi ir mūsu jaunie uzdevumi un izaicinājumi, un tāpēc mums ir vajadzīga jauna kapacitāte. Tieši tāpēc ir vajadzīgs šis pareizais līdzsvars. Runājot par Kozļika kunga teikto par deputātiem, es domāju, ka sabiedrībai ir svarīgi Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju, tad šeit nav runa par deputātu bērniem, bet par uh, personālu, par ierēģiem. Es necenšos šeit neko attaisnot, bet es domāju, ka mums vajadzētu skaidri noteikt, kāda ir šī atšķirība. Neviens deputāts nav saņēmis papildu naudu, lai sūtītu savus bērnus valodu kursos. Mums nevajadzētu jaukt šo informāciju. Tagad par uh, palīgu izmaksām. Šogad mums ir jābalso. Mēs nerīkojamies kā budžeta iestāde, taču, manuprāt, šeit nav tiešas loģikas. Es zinu, ka, ja mēs rīkosimies šādā veidā šajā gadījumā, tad es zinu, ka kolēģi no manas grupas teiks, ka šai, šī nauda ir vajadzīga mūsu palīgiem dalībvalstīs. Tas tādējādi neradītu problēmas ar telpām. Viņi teiks, jā, varbūt tā nav tāda pati alga. Un līdz ar to mēs varētu to visu attaisnot. Taču, ja mēs paņemam 3000 jaunu darbinieku noalgošanai, tad mēs saskaramies ar telpu problēmu. Tieši tāpēc esmu šeit pielikusi lielu jautājumu zīmi. Es nedomāju, ka mums vajadzētu nākamgad paredzēt papildus 1500 eiro. Tādā gadījumā Tas radīs papildu izdevumus, ja mēs to paredzam cilvēkiem šeit uz vietas. Jautājums par ietaupījumiem. Es ļoti atbalstu ietaupījumus, esmu to fane. Ja runa par EMAS, te ir paredzēti ļoti labi vidas aizsardzības ietaupījumi. Mēs redzam, ka CO2 var samazināt, mēs varam samazināt elektrības izmaksas, arī ūdens ietaupījumu un tā tālāk. Taču man nepatīk, ja cilvēki saka, ka mēs vēlamies ietaupīt naudu, un labākajā gadījumā šī nauda tiek taupīta uz citu cilvēku budžeta rēķina. Tad es gribētu redzēt ļoti konkrētus priekšlikumus, kur viņi redz ietaupījumus, iespēju ietaupīšanai. Pretējā gadījumā to ir ļoti vienkārši izdarīt, vienka, vienkārši pasakīt, bet, ja nav nekādu konkrētu norāžu, tad tas īstenībā neko nenozīmē. Esmu ļoti, esmu gatava uh, skatīties uz šādiem reāliem priekšlikumiem un jaunām idejām. Taču nav nekādas jēgas teikt, ka mēs atbalstam ietaupījumus, bet īsti nepasakam kādus. Tagad par procedūru. Uzskatu, ka patiešām mums ir jābalso maijā, mums būs vēl citas sanāksmes, un mums ir jāroda kopēja nostāja. Pašlaik ir pilnīgi skaidrs, ka bīroja nostāja un arī Mm, mūsu viedokļu apmaiņa parādīja, ka viedokļi atšķiras. Tieši tāpēc ar šīs sanāksmes pirms samierināšanas un mums ir paredzētas arī citas viedokļu apmaiņas. Taču pašlaik man ir radies tāds iespējas, ka birojs iet pārāk tālu savos priekšlikumos. Tieši tāpēc mums vajadzētu mēģināt rast labu līdzsvaru vai kompromisu. Tas ir viss, ko varēju jums šodien pavēstīt. Paldies! Ļoti labi, Helga. Es papildināšu, atgādinot to, ko Helga teica sākotnējā uzrunā, ka virs mūsu galvām ir šis te Damoklis Obens, uh, Eiropas kopienu tiesas lēmums par uh, algām, kuram būs uh, atpakaļ ejošs efekts, un tas mums noteikti jāpatur prātā. Līdz ar to varam uzskatīt, ka esam izskatījuši ceturto punktu Priekšsēdētāji, vai, man, vai es varētu uzdot jautājumu par šo punktu? Lai uzzinātu, vai šie 14 miljoni, jeb 135 miljoni ir retroaktīvi uz 2010. gadu vai arī uz 2010. gadu ar 2011. gadu. Cienījamies kolēģi, mēs nevaram eh, to zināt, pirms tiesa nav pieņēmusi savu lēmumu. Bet pastāv risks, ka eh, kopienas tiesa lēmums liek mums finansēt ne tikai 2011, 2010, bet pat 2009. gada beigas. Tā jāslēpjas problēma, jo, jo tie, tās ir apropriācijas, jeb maksājumi, kurus mēs nevaram atlikt no viena gada uz citu. Un ja tiesa pieņem lēmumu 2010. gada beigās, tad 2011. gada budžetā mums ir jāatrod līdzekļi, lai samaksātu ar atpakaļējošu datumu šīs algas 2010. un 2009. gada beigās arī. Tātad tas ir jāpatur spā, prātā. Ļoti labi. Tagad varam pavisam ātri izskatīt piekto punktu. Uh, jo Rina ir par uh, eh, Kerry Auers jautājumu. Vispirms uh, Laslo Surjanam vārds, pēc tam Vladimiram Mankam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Nu jā, man tiešām prieks, ka mēs varam runāt jautājumus par tā komisijas budžetu, bet tur nekas daudz nav jādiskutē, jo šī pārnešana ir pavisam skaidra procedūra un vienkārši papildus informācija, ko mēs esam visi saņēmuši, tur nav nekāds vairs jautājums. Tikai pavisam gribu īsi uzdot jautājumu komisijai priekšsādātāji, ja drīkst. Praktiski divi jautājumi. Pirmkārt, esam marta vidū un saskaņā ar noteikumiem šī pārnešana, iepriekšējo gadu apropriācija pārnešana no viena gada tad uz nākamo tam ir jānotiek līdz marta beigām. Jautājums, vai tas vispār ir iespējami? Tāpēc otrs jautājums. Dažs jautājums jau izlēma iepriekšējā gadā. Pieci lēmumi nu, piedodat, galējais lēmums bija jāpieņem 2010. gada janvārī. Tagad savukārt ir marts. Tātad. Es runāju 05, 04, 5, 01. Manuprāt, būtu labāk, Ja jau martā mēs būtu saņēmuši dokumentu, kurš runājas par tiem lēmumiem, kas tika pieņemti janvārī. Un, ka tam būtu uh, gramatiski jābūt formulētam pagātnes formā, nevis nākotnes formā. Jautājums ir, vai tas ir ņemts vērā? Vai tas tika vienkārši tā jau tā kā mērķēts vai nu attiecīgi uz pozitīvu vai negatīvu lēmumu? Tā kā tas tika jautājums par precizēšanu. Mūsu pienākums, protams, ir vienkārši atzīt, kā, ka šī pārnešana ir iespējama un ka to tātad īsno komisija. Paldies. Ļoti labi, paldies. Ja citu jautājumu nav, vai komisija vēlas papildināt, nu pat dzirdēto lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau eh, Surjan kungs teica, uh, kas attiec uz saistību apropriācijām, kas pāriet uz nākamo gadu, tad ir pienākums šīs te apropriācijas piešķirt līdz 31. martām attiecīgajā gadā. Es gribētu jūs informēt par to, cik tālu komisija ir uh, nonākusi šobrīd. Gandrīz 80% uh, no, šiem te, uh, no šīm te summām, kas ir pār, pārceltas, ir piešķirts, un mēneša beigās komisija varēs uh, piešķirt pārējos pārceltos līdzekļus. Un, ja es pareizi uh, pierakstīju, tad uh, Surjan kunga teiktais par lauku attiec, attīstību, arī šī jautājumā šis skaitlis ir līdzīgs kā citos gadījumos trīs ceturtdaļas jau ir piešķirts. Tālāk, kas attiec uz iepriekšējiem gadiem, ja es pareizi sapratu jautājumu, tad es piedāvātu no komisijas puses nosūtīt tabulu par to, cik daudz no šiem te līdzekļiem, kas pāriet no viena gada uz nākamo, tiek iztērēt līdz uh, marta beigām. Tad jūs redzēsiet, kāda ir rezultāta. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Uh, Laslo nevēlas izteikt komentārus, tādā gadījumā vārds tiek dots Vladimiram Mankam, kas mums arī informēs par šiem carryovers. Ďakujem, pán predsedá. Rozpočtový výbor... Paldies, priekšsādātāji. Budžeta komiteja ir apstiprinājusi jau 2. decembrī Eiropas nama iegādāšanos Budapeštā tomēr šie līdzekļi iezīmētie netika iztērēti līdz gada beigām. Līdz ar to mums tā spēkā noteikumi, kas paredz par um, neautomātisko pārnesi, kas tomēr tagad mums ir jāievēro, lai nodrošinātu šo pārnesi. Un tieši tāpēc mēs gribam to nodrošināt līdz 31. martam. Tas tikai tehnisks dabas jautājums, un tāpēc es aicinu jūs to atbalstīt. Bet labi, Paldies. Komentāru nav, jautājumu arī nē. Ļoti labi, tad noslēdzam diskusijas par šo punktu un tagad pievērsīsimies eh, devītajām punktām. Tagad būs jūtas haugas festivāls, ja tā varētu teikt. Jā, jā tieši tā, jūtas haugas festivāls, kas sāks ar devīto punktu Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādi. Eh, tā, tad atzinuma projekts, kas attiec uz vairākām uzraudzības iestādēm. Lūdzu. Paldies, jā, 10, 9 un 11. Mēs varam izskatīt uzreiz, pavisam ātri. Tur ir trīs uzraudzības iestādes, kas uzskata tad Eiropas vērtspapīru uzraudzības iestādi, Eiropas banku uzraudzības iestādi un Eiropas iestādi, kas uzrauda apdrošināšanas un fondēto pensiju jautājums. Šīs trīs iestādes vajadzētu paredzēt un veidot, tās ir galu galā aģentūras Tas pilnīgi skaidrs. Tādās ir aģentūras, no kurām mēs sagaidām, ka tās eh, dos to, kuru mēs jau divus gadus pieprasām. Proti kārtīgu un gruntīgu finanšu tirgus uzraudzību. Nu, lūk, šīs trīs lielās aģentūras nav nekas īstenībā jauns. Viņas izriet un darbojas jau uz tās bāzes, kas jau ir noteikti Eiropas uh, um, uzraudzības komitejās, kas jau šobrīd šos jautājumus risina, kas šobrīd darbojas kā atsevišķo dalībvalstu iestāžu tīkls un tā pārvaldnieks. Un lūk, šīs trīs jaunās aģentūras um, iegūt daudz lielākas uzraudzības funkcijas un arī īstenošanas iespējas visā iekšējā tirgumā. Un mēs labi zinām, ka iekšējā tirgu mums jau tāda sistēma darbojas. Komisija ir ierosinājusi, ka šīs um, uzraudzības iestādes katrā dalībvalstī līdz ar to var iejaukties. To ierosina komisija. Mēs, protams, to tādu nenosakām, nenovērtējam. Par to ir atbildīgi ekonomikas lietu komitejas deputāti, kas sagatavo savu atzinumu, savu ziņojumu par šo komisijas priekšlikumu. Mm, ekonomikas komitejā tie trīs attiecīgie referenti, kas novērtē šādu attiecīgo iestāžu liederību un funkcijas. Savukārt mūsu ziņā ir jāizlem jautājumi par, pirmkārt, finansēšanu no 1A kategorijas Tā no nu, tā lielā kategorija, kurā mēs skatāmies arī lielās politikas, un tas tikai izriet no līdzinās prakses, ja mēs veidojam jaunu aģentūru, kas darbojas konkrētā politikas jomā, nu tad no tā viens arī ņemam šīs finanses. Saskaņā ar komisiju un komisijas priekšlikumiem šīs trīs aģentūras tiks veidotas 2011. līdz 2013. gadā, paredzot 150 miljonus eiro. Taču 150 miljonus eiro mums jau nav pilnībā jāatrod Eiropas Savienības budžetā, bet gan pirmo reizi līdz pat vismaz līdzinējās daudzgadu budžeta plānam ir jāparedzēts arī līdzfinansējums no dalībvalsts puses. Un lūk, tas priekšlikums paredz, ka dalībvalsts sniedz 90 miljonus līdzfinansējuma trīs gadu laikā un mēs savukārt tad atlikušos 60 miljonus. Savukārt par personālu runājot, komisija ierosina 270 darbinieks pa visām trim aģentūrām, kā tas savukārt katrā atsevišķajā iestādē izskatītos darba struktūra, nu to mēs vēl diskutēsim vēlāk, izstrādāt arī attiecīgos aktus, bet pirmkārt ir tās būs administratoru vietas, jo tiem ir jābūt augsti kvalificētiem darbiniekiem. Tie nevar būt tādi vienkārši strādnieki. Nē, tiem jābūt augsti kvalificētiem darbiniekiem. Lai vispār nodrošinātu kādu nopietnu finanšu tirgu uzraudzību, viņam jābūt daudz labākiem nekā, kur es teikšu, uh, nu, tie, kas ir šie visi mākleri, kas piedalās vismaz daļēji finanšu tirgos, lai viņi tiešām varētu uzreiz identificēt konkrētas nepatikšanas un tās arī viss novērst. Par laika grafiku. Man atzīme projektā ir plānots 7. un 8. aprīlī sanāksmē, mēs šī tad laika grafiku arī izrunāsim visus šos nopietnos jautājumus. Grozījuma iesniegšanas termiņš būs 12. aprīlis. Komitejas sēdēs jau līdz ar to 27. un 28. varēsim par visu jau nobalsot. Ekonomikas lietu komiteja, kurā ir paredzēti trīs ziņojumi, nenotiks ātrāk kā maijā. E, nu, balsojums tātad būs vēl maijā. Paldies. Merci, Jutta. Uh, monsieur... Paldies, Jūta. Kozlikungs vēlējās izteikties. Paldies, priekšādētāji. Es vēlētos pateikties Haugas kundzei par izcilo priekšlikumu un uh, nostāju. Es pilnībā piekrītu viņas teiktajam. Mums vajadzētu norādīt, ka regulas projekts Eiropas uzraudzības uh, aģentūrām finanšu tirgumu ietver visas vajadzīgās detaļas attiecībā uz finansējumu. Šeit ir eh, iekļautas visas definīcijas attiecībā uz to, kas ir jāfinansē, un tāpat arī šeit ir definēts tas, kādi amati būs vajadzīgi un kādas profesijas eh, cilvēki būs vajadzīgi konkrētajās aģentūrās. Protams, tam visam ir tikai uh, provizorisks raksturs, un katru gadu, tad, kad aģentūra sāks darbu, tad arī tas viss tiks detalizētāk izskatīts. Esmu runājis ar Slovākijas banku asociācijas priekšādātāju, kas turpmāk mums palīdzēs strādāt pie šādiem izdevumiem, lai viņi paskaidro šādu veidu izdevumus. Taču šķiet, ka šeit ir runa par visu Eiropas lietu, Un tas viss ir atkarīgs no Eiropas komisijas prezentētā priekšlikuma. Sākumā, protams, būs vienošanās, taču, protams, pēc tam varēs tur rasties arī atšķirības attiecībā uz likumdošanu. Ir paredzēta liela grozījumu pakete, un es uh, iesniegšu attiecīgus lūgumus Slovākijas varas iestādēm. Es pieļauju, ka citi rīkosies līdzīgi savās dalību valstīs, jo šeit uh, ir jādomā par ievērojumiem uh, normatīvu aktu grozījumiem. Līdz ar to mums ir jāņem vērā arī lieli izdevumi. Liels paldies Jutai, manuprāt, viņas uh, prezentācija bija patiešām laba. Paldies, Jutai komentāru nav. Ļoti labi, tādā gadījumā mēs varam uzskatīt, ka esam izskatījuši 9, 10 un 11 punktu. Tālāk, kas attiec uz 12 punktu, izpildu aģentūra, transporta aģentūra ir nākus klajā ar priekšlikumu, bet mūsu atbildīgais referents, Omajers kundze, nav uh, saņēmis, viņai nav bijis pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar jautājumu, un jūta varbūt tev kas komentējums. Jā, komisija nepavisam sen nāk uz klējā šo priekšlikumu, līdz ar to mēs tiešām nezinām visas detaļas, mums nebija laika detalizēt iepazīties ar šiem jautājumiem. Bet, nu, paldies kolēģiem par viņu gatavību. Jautājums par izpildu aģentūru un arī ēku šai aģentūrai. Man ir tāda informācija, ka, nu, lūdzu, vispirms ir daži jautājumi, kas ir jāformulē. Uh, un manai kolēģi ir zinām precīzi jautājumi, un tieši tāpēc šodien mēs nevaram naklēt ar savu atzinumu. Bet, nu, to, to varētu izskatīt nākošajā sēdē. Nu, tā kā tad varētu, um, īstenībā mēs pat varētu varbūt noraidīt šo ēkas projektu, un tad mēs varēsim to formulēt. Jā. Tātad tas nekādā veidā neskars uh, lēmumu ko, kādu mēs pieņemsim, tas vai mēs eh, sniedzam savu viedokli vai nē. Šobrīd mēs nevaram pateikt, vai mums būs viedoklis vai nē, kā jau Almajers kundze eh, to lūdz un kā mēs to apstiprinām. Līdz ar to pateicos jūtai un varam pievērsties punktam, kas dīvainā kārtā ir punkts 12a, kas ir viedokļa apmaiņa par situāciju, kas attiecas uz medkontrolu un lieliem projektiem. Un Gudmaņkungs uh, seko šiem jautājumiem, vai viņš vēlētos izteikt kādus komentārus un uzdot jautājumus atbildīgajai komitejai. Jā, atbildi ir jā, tad mēs ar nepacietību uzklausīsim jūs. Paldies, priekšstādētāji. Vispirms es gribētu atvainoties komitejas biedriem, ka jūs uh, vēl šodien nesat saņēmuši visus tabulas, jo šī jautājumā svarīgākais ir skaitļi jo nav lielāks, nav liels atšķirības starp komisijas un maniem uh, skaitļiem, bet ir atšķirības. Tieši šī iemesla dēļ es eh, uzskatu, ka tā kā šodien man bija pēdējā tikšanās ar eh, cilvēkiem no Regi ģenerāla direktorāta un budžeta ģenerāla direktorāta, tad man ir skaidrs, ka vismaz galvenais uh, ir nospriests. Vispārīgi sakot, es zinu, ka komisija gatavos ziņojumu Viņa teica, ka tas varētu būt aprīlī. Kā tas izskatīsies no komisijas puses, puses attiecībā uz uh, finansējumu izmantošanu uh, iepriekšējā finanšu plānā un pašreizējā finanšu plānā no 2007. līdz 2013. gadam. Pavisam īsi konkretizēšu galvenās iezīmes. Tās ir šādas. Pētījums, ko pasūtīja revīzijas palāta, izpētīt, cik labi līdzekļi ir izmantoti pēc trīs gadiem šajā plānā un pēc trīs gadiem iepriekšējā plānā, diemžēl šī perspektīva rāda divreiz sliktākus rezultātus. Mums ir 30% izlietojuma līmenis attiecībā uz visiem fondiem visās valstīs, un iepriekšējā plānā no 2000 līdz 2006 gadam, pēc trīs gadiem šis izlietojums bija 24%. Tas nozīmē, ka šis rezultāts uh, ir divreiz sliktāks. Šī iemesla dēļ komisija ir uzsākusi konkrētas darbības, lai uzlabotu situāciju. 2009. gadā tika ieviesti grozījumi, tika ieviestas izmaiņas regulā. Uh, 1083. regulā un tika nodiet, nodoti papildu līdzekļi visām dalībvalstīm kā papildu avans maksājumi. Man ir jāsaka, ka tas palielinās matemātisko rezultātu, taču tas ne, ne, neuzlabos programmu izpildes rezultātus. Šie maksājumi valstīm sastāvēja no trīs daļām - avans maksājumi, ar kuriem nav, kuriem nav nekādas saistības ar to, kā šīs valstis pilda programmas, taču šī nauda valstīm bija vajadzīga, lai sagatavotos programmām, lai šīs programmas sagatavotu. Pēc tam bija iepriekšējais finansējums un pēc tam nāca starpmaksājumi. E, man ir sakām šādas lietas. vēl ar vienu pastāv divas atšķirīgas sistēmas. Iepriekšējā plānā komisija izturējās ļoti elastīgi. Tā ļāva dalībvalstīm pagarināt termiņus. Šīm dalībvalstīm vajadzēja iesniegt informāciju par to, kā tiek uh, izmantota nauda. Tad, kad es redzēju šos rezultātus, tad šķita, ka šajā pirmajā plānā no 2000. līdz 2006. gadiem divos fondos Riņolā sociālajā fondā netika izmantota 2 miljoni eiro. Tie visi tika izmantoti vai nu citām vajadzībām, vai arī tika atmaksāti donoriem. Taču Tā tas nebūtu nav. Teorētiski visām dalībvalstīm ir iespēja pieprasīt maksājumu, pieprasīt, lai komisija ļauj tām izpildīt šos, šīs programmas un lai varētu tik sasniegt 85% izmantojuma. Tad e, komisija, balstoties uz šādu ziņojumu, atmaksā visu e, dalību valstīm pienākošos naudu. Taču mēs varam tikai cerēt, ka tā notiks, jo Iedomāsimies, ka šī dalībvalsts, kas veids pēdējo maksājumu 2009. gada jūnijā, pēc dažiem mēnešiem neprasa šo naudu. Es agrāk darbojos valdībā, es zinu, ka šī nauda ir vajadzīga. Īsnībā tā ir vajadzīga budžeta deficīta sekšanai. Taču cilvēki komisijā man apgalvo, ka cilvēki šajās valstīs gatavojas pieprasīt naudu. Ja mēs paskatāmies uz mūsu budžetu, sociālais fonds, reģionālais fonds un kohēzijas fonds, Tur jūs redzēsiet pozīciju pa pozīcijai, ka šis finansējums ir paredzēts visiem fondiem, lai tie pabeigtu 2006. gada plānu. Tas tā ir ļoti liela summa, apmēram 5 miljārdi eiro. Kāpēc uh, nebūtu jāsaista divas lietas? Kohēzijas fonds, piemēram, darbosies līdz šī gada beigām nav skaidrs, kā kohēzijas fonda līdzekļu, līdzekļi tiks izmantoti. Izmantojama līmenis visiem fondiem pašlaik ir 80% visām valstīm, taču dažas valstis ir izmantojušas mazāk par 80%. Un viņi cenšas tikt galā ar visiem fondiem tajā pašā laikā, eh, tādējādi nevar aktīvi iesaistīties jaunajos fondos. Tas rada pretrunas. Tomēr es uzskatu, ka komisijas eh, Pārskats ir pozitīvs. Sākumā es domāju, ka viņi palīdz valstīm, kas ir slinkas. Tā nebūtu nav. Šķiet, ka ir pareizi piesaistīt visu naudu. Kaut arī tas tiek izdarīts pēdējā brīdī. Ja mēs paskatāmies uz ši, šo daudzgadu plānu 2007. līdz 2013. gads, man ir jāsaka, ka Šeit ir principi, ko vajadzētu ņemt vērā. Viens ir pilnīgi skaidrs. Mums ir uh, menedžmenta kontrolas sistēmas, kas uh, ir kopumā jāapstiprina. Komisijai tās ir jāapstiprina. Un tāpat arī ir darbības programmas, ar kurām šīs sistēmas darbojas. Tas nozīmē, ka te ir iesaistīta arī aģentūra un ir iesaistīta arī uh, finanšu kontrolas institūcija dalībvalstī, kurai arī ir jābūt certificētai. Praktiski visas šīs iestādes tiek certificētas, un nevienai valstī šeit nav nekāda aizkavējumi. Ja mēs runājam par šīm darba programmām, tad tās eh, tiek eh, pārsvarā apstiprinātas. Īsnībā visas programmas gandrīz apstiprina komisija, izņemot tās programmas, kuras ir jāizpildā sadarbojoties ar vairākām dalībvalstīm. Tas vienmēr rada problēmas. Ja vairākas dalībvalstis iesaistās vienā programmā, tad rezultāti bieži vien ir ļoti slikti, jo ir jāatcerās, ka administrācija atšķiras un tā tālāk. Taču man ir jāsaka, ka no 1. līdz 1. martam mēs varam, no 1. janvāra līdz 1. martam mēs varam redzēt ļoti lielus uzlabojumus starp maksājumos. 50% palielinām. Mēs šeit redzam trīs mēnešu laikā reģionālajiem un kohēzijas fondam un 20% palielinājums sociālajiem fondam. Līdz ar to mēs varam cerēt, ka e, šis 30% e, izmantojuma līmenis visiem fondiem, 14% e, sociālajiem fondam un 12% izmantojums reģionālajiem fondam, noteikti šie rezultāti uzlabosies. Ja mēs paskatāmies uz budžeta problēmu, un tā nav saistīta ar regiju problēmu, jo regija politika ir kaut kas cits, taču šeit mēs varam redzēt eh, to, ka kādā veidā šie maksājumi tika nodrošināti katru mēnesi. Un es uzdevu jautājumu komisijai, mēs redzam, ka dažas valstis nav dabūjušas nevienu eiro, un tad pēkšņi nāk kāds mēnesis, kad šī valsts iegūst simtiem miljonu eiro. Es īsti nezinu, vai komisija sniegs atbildi, taču šķiet, ka, kā minēja Sūriena kungs kādu mirklī agrāk, šķiet, ka valstis iesniedz milzīgu dokumentu apjomu komisijai vienā reizē, un līdz ar to komisijai ir ļoti ātri jārīkojas, jo gads tuvojas beigām un nauda ir jāizmaksā. Un otrs, valstis iesniedz dokumentus maksājumiem, un tad komisijai ir laiks, lai tos izskatītu. Līdz ar to tā ir tāda divu apstākļu kombinācija. Es ceru, ka tas ir otrs gadījums, nevis pirmais. Ja mēs redzam, ka 20 dienu laikā tiek izmaksāti vairāki miljārdi eiro, tad ir jāatcerās, ka tehniski to ir visai grūti korekti izpildīt. Man ir jāsaka sekojošais. Es uzskatu, ka es ticu, ka komisija veiks izvērtējumu par skaitļiem. Šī iemesla dēļ es atvainojos, ka šie skaitļi nav komisijas uh, skaitļi, tie ir mani aprēķinīt, varbūt īpaši neatšķiries, bet, jeb, neatšķirsies, bet jebkurā gadījumā mums ir jāgaida komisijas galīga atbilde. Jebkurā gadījumā mums nav arī īpašu viedokļu atšķirību. Par atzinumu mēs balsosim rīt, un šķiet, ka mēs esam ļoti rūpīgi esam par to sprieduši, mums ir jāatbalsta padomas priekšlikums. Taču tā ir pavisam cita runa. Te ir eh, runa par ļoti garu vēsturi, un es patiešām atvainojos, ka nevaru jums iesniegt tabulas. Ja jums ir precīzi jautājumi, es varu uz tiem atbildēt. Valstis, kurām ir eh, mazāk naudas no Eiropas komisijas uz vienu cilvēku, uh, tad tas nozīmē, ka kohēzijas fonda viņi, šīm valstīm nav tik svarīgi. Šīs valstis ne, ne, nerīkojas aktīvi, un līdz ar to šīs valstis novelk visus rezultātus uz leju. Šeit nav runa par budžeta deficītu vai IKP. Vienkārši šie fondi šīm valstīm nav būtiski. Ir arī tādas valstis, kur šī nauda ir ļoti svarīga, un tās cenšas izdarīt eh, visu iespējamo. Tāpat arī ir valstis, uh, kas īpaši labi nedarbojās iepriekšējā daudzgadu plānā un nav arī pārāk aktīvas šajā plānā, un es aicināju komisiju pievērst uzmanību šīm valstīm. Pētījums par šīm problēmām vēl nav pabeigts, taču aprīlī eh, šis pētījums, ko ir pasūtījusi revīzijas palāta, tam vajadzētu būt gatavam. Sākotnējā ziņojumā es redzēju, ka Dažās valstīs ir radušās problēmas kādas elektroniskās sistēmas dēļ, kas ir vienkārši bloķējusi maksājumus. Tāpat arī ir uh, iestāžu dubultošanās, iestādes nespēja sadarboties savā starpā, līdz ar to maksājumā aizkavējas. Tāpat arī reģionālās iestādes dažkārt nav pārāk ieinteresētas finansējuma piesaistīšanā. Dažas jaunās valstis atrodas ļoti smagā situācijā, jo tās nav saņēmušas no komisijas apstiprinājumu par savām pārvaldības kontrolas sistēmām, un līdz ar to maksājumi ir ļoti maz. Es ceru, ka komisija spēs rīkoties, lai uzlabotu situāciju. Ja kādam ir jautājumi, es labprāt sniegšu uz tiem atbildi. Paldies, liels paldies jums, Laslovs Surjans vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, kopumā, um, sakot, jāsaka, ka EPP atbalsta referentu. Es domāju, ka tas ir skaidrs ieskats uh, pašreizējā situācijā. Mums ir tikai viena problēma ar pirmo grozījumu, kurā ieteikts uh, komisijai iesniegt budžeta grozījums saskaņā ar mūsu izvērtējumu. Šajā situācijā mums nav nepieciešami nepieciešams uh, budžeta grozījums, pārskatīts budžets. Un ir arī dažādi uh, risinājumi iespējami. Mēs varētu piedāvāt atsevišķu balsojumu un aizmirst par uh, grozījumu otro daļu, vai arī, ja uh, referents ir noskaņots uz uh, sadarbību, mēs varētu atstāt šo jautājumu atvērtu un pēc vārdiem budžeta grozījums eh, mēs varētu papildināt ar vārdiem, ja nepieciešams, if needed. Un tādā gadījumā mēs neiesaistamies nekādās diskusijās un neradam liekas problēmas. Risinājumi, kas tiek eh, piedāvāti, šie te eh, avansu maksājumu pārnešana, nevienam no šiem jautājumiem, nevienam, no, lai tos atrastinātu, nevienam no šiem jautājumiem nav nepieciešams pārskatīts budžets. Uh, bet eh, mēs nekad nevaram zināt, ja situācija mainās, un ja ir nepieciešams šāds risinājums, tad es domāju, ka mēs varētu paturēt sākotnējo ideju, bet eh, neuzvelt sev atbildību par ne, nevajadzīgu pārskatītu budžetu šajā gada laikā, martā. Es domāju, ka tas nav īpaši pievilcīgs priekšlikums. Eh, Lašlo, es atvainojos, bet tavs tavs, grozi, tavs komentārs neatiecas uz 12a punktu. Jā, turpina Lašlokungs, bet e, ja es pareizi sapratu, to referents sāk runāt arī par rītdienas balsojumu punktu. Jā, sākotnēji runa nav par šo jautājumu, jā. Jā, un tādā gadījumā jūs rīcībā ir visa nakts, lai jūs e, panāktu vienošanos abi divi līdz rītam. Ļoti labi. Uh, Komisija nevēlas eh, komentēt, citiem arī komentāru nav. Pēdējais punkts eh, darba kārtībā Inga Grēsle. Ingeborga Grēsle ir lūgusi eh, šās sanāksmes beigās izskatīt septīto punktu, tā vietā, lai izskatītu to rīt, lai informētu mūs par finanšu regulu. Inga, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji, vēlreiz izmantošu iespēju. Nu, ja reiz mums šis darba dokuments ir iztulkots visās valodās, tad dažiem jautājumiem pievērsties detalizētāk. Nu ko, mums bija trīsdaļīga revīzija paredzēta. Pirmajā daļā jau ir skaidri redzams rezultāts, tie ir grozījumi, kas tad izriet no Lisabonas līguma, un tad ir vēl paredzēts arī otrais grozījums attiecībā uz ārlietu dienestu, un trešais savukārt būs uz galējo trīs gadu reformu, kas ir plānota un kas saskaņā ar man rīcībā esošu informāciju izdarieties tieši no komisijas uzstādījuma. Nu, jums piedāvājums tagad, es to īsti paskaidrošu. Ir atsevišķas lietas, kas pārklājas starp Lisabonas jautājumu un tātad līgumu un ārlietu dienestu. Un tas arī atsaucas uz starp iestāžu nolīgumu. Mums jāņem vērā, ka uh, vismaz daļai visos pārskatos visu laiku mēs skatīsimies viens un tos pašus pantus. Un tāpēc es baidos, ka eh, nereti tad varbūt neprofesionāli tas izklausās. Un mana līdzinē parlamentārā pieredze, manuprāt, liek apšaubīt šādu pieredzi. Piemēram, pirmais pants līdzinējā pirmajā reforma daļā tiek paredzēts, un otrs tik pārskatīts arī ārlietu dienas sakarā. Manuprāt, tas nav pieņemami. Uh, vai mēs tiešām šādu darba veidu un formu varam pieņemt. Tagad saskaņā ar Lisabonas līgumu mums ir paredzēts arī 12. Mums ir runa par dažiem tehniskiem mm, pielāgojumiem, nu, kā piemēram pārnesēm, ar kuru mēs esam vienojušies arī ar padomi komisiju. Un tad? Līdz šajā paketē ir diezgan tāda neizteiksmīga, bet mums līdz ar to vienkārši jāpagaida, kamēr ieradīsies arī šī trešā um, paketa. Bet tāpēc tagad pie otrās. Atkal pirmais punkts, pants, um, uh, budžeta reglamentā. Te mēs runājam par 30. punktu, par uh, caurskatāmību un arī 31. pantu, kas ir budžeta izveidošana. Nu, vismaz šie trīs lielākie jautājumi, par kuriem es rēķinos. Šobrīd ir pilnīgi neskaidrs, kāda būs komisijas nostāja attiecībā uz nacionālo pārvaldības paziņojumu. Es uzskatu, ka tas arī svarīgs jautājums. Ja mēs visus šos jautājumus jau būtu atbildējuši, tad nu sanāk, ka šis beidzamais jautājums, kas būs iespējams izskatīs tikai māja beigās, vai es pats arī neizskatīs, ka mums radīsies nopietnas grūtības ar tā īstenošanu. Mums jau ir zināms projekts, kas paredz jauno starpiestāžu nolīgumu, un tur atkal vairs nav paredzēts nacionālie paziņojumi par uh, īstenošanu. Līdz ar to mums vajadzētu tomēr īsās darba kārtībā un tiesību normās to tomēr paredzēt. Savādāk mēs vispār nebūs nekāds īstenošanas iespējas. Tāpēc vēršos pie jums katru reizi, kad mēs pie šiem tiem runājumiem un par pirmo reformu paketu, mums tomēr vēl ir jānogaida, kamēr mēs niekūstam visas pārējās paketes. Un tāpēc mēs tās varam runāt tikai par otro paketi. Un lūk, es jums varu nedaudz raksturot situāciju. Šobrīd visās iestādēs, kas šobrīd nodarbojas ar ārlietu dienestu veidošanu, šī galvenokārt veidotāja tā sauktā darba komiteja, steering committee, kas tagad jau uz otro reizi ir sastikusies arī 22 24. martā, un arī ielūgusi mūsu pārstāvis. Un te, nu, parlamentam īstenībā ir dažas nopietnas iebildes. To ir tādas vairākas politiskās grupas. Galu galā, pirmkārt, mēs norādām, ka Ashtons kundze līdz šim galvenokārt sazinās ar Koreperu, bet nevis ar parlamentu. Un ar parlamentu ir sazinājusies tikai tur, kur ir tas galvenais pienākums, tātad, protams, uzklausīšana, ja? nu, es kā no lauksamniecības pirām jautājumu zinu, ka Rapkai kungu no, mm, no attiecīgās komitejas un man no budžeta komitejas mums viens vispār nerunā šajos jautājumos. Un tas, manuprāt, nav gluži pieņemam, jo uzskatām, ka šī paketa, kas paredz šobrīd, ka ir jārisina šis dibināšanas, ārlietu dienas dibināšanas jautājums jārisina ar padomi un pēc tam ar komisiju, un tad tikai vienkārši mēs tehniski piekrītam un nepiekrītam tas, kas ir īstenots, nu, tā tas nav pieņemams. Līdzinājā mm, darbīga komiteja, tāda steering committee, līdz šim ir piekritusi, ka mums vajadzētu tomēr arī integrēt visu, kas iekļaujams būtu šajā ārlietu dienestā, arī kaimiņu politiku un daudz cits jautājums. Ka tā viktu veidot kā tādu kopējo politiku. Tas nav apšaubām, jā. Bet mums tiešām vajadzētu uz to uzstāt, lai šis ārlietu dienests arī ir daļa no komisijas. Jo arī komisijas ietvaros jau ir bijuši vairāki modeļi, kā varam nodrošināt tomēr zinām neatkarību komisijas ietvaros. Vai nu tad viņš darbos savas tiesiskās bāzes, vai tomēr pakļaus komisijai tiešā veidā, vai izveido savas struktūras. Tomēr tad, tad ir iespējas izveidot šādu neatkarīgu struktūru, piemēram, kā Olaf komiteja gadījumā, kur ir izveidot šī atsevišķā struktūra, un, manuprāt, ārlietu dienestam būtu jāsako šādam modelim. Mēs esam pret e, sui generis iestādes veidošanu, un mēs esam vienojušies par šādu nostāju. Un uzskatu, ka parlamentam te stingri jāuzstājas savām tiesībām. Šobrīd, kas tiek piedāvāts, un kas tiek izvērtēts ar ārlietu dienestu, ārlietu ekspertiem attiecībā uz budžetu un funkcijām. Lūk, šis um, budžets un budžeta izpilde ir ļoti uh, pretrunīgi jautājumi. Un tā kā ir cits um, arī komitejas mūsu parlamentā, kas attiecīgi iesaistās un paredz, kam budžeta izpildes um, tiesības, nu, tas jau nav diskutējams, tas ir automātiski paredzēts un nekas tur nav nu, tādā ziņā īsti grozams. Tā kā mums vajadzētu vienoties vienkārši par kompromisu un mums ar vienu paliek spētā tātad budžeta un budžeta izpildes um, tiesības. Lai gan mēs visu laiku te atsaucamies uz jauno sugeneris risinām, ko mēs noraidām. Jebkurā gadījumā šīs tiesības paliek. Tomēr mums būtu svarīgi, lai komisija arī pieņemtu mūsu nostāju un ka mēs diskutētu par visām iespējām un nevis tā pārlaicīgi jau varbūt ceru ierobežot zināmas iespējas. Tāpēc ar atklātām kārtīm mēs spēlējot, mēs tiešām varētu panākt e reālu iznākumu, tādu efektīvu ārlietu dienestu, kurš ir paredzēts Lisabonas līgumā, bet tas ir iespējams tikai tad, ja mēs tiešām arī panāksim savu tiesību uh, iznošanu, proti, kā mēs uzstājam, ka šim dienestam jādarbojas komisijas ietveros. Mēs visu laiku to esam arī uzsvēruši un uzskatām, kā arī šeit kā um, arī no, varbūt no muguras raugoties, mums tomēr vajadzētu arī paredzēt savas tiesības. Paldies! Merci, Inge! Liels paldies, Inge! Par tavu ieguldījumu, lai eh, apskaidrot situāciju kolēģiem, nevis lai to sarežģītu. Es piefiksēju, ka Helga vēlas izteikties. Es noteikti jums došu iespēju izteikties. Šobrīd mēs esam tādā diezgan sarežģītā situācijā, jo, lai īstenot Lisabonas līgumu, ir nepieciešams no vienas puses pieņemt virkni uh, ieviešanas noteikumu un dokumentu un izveidot virkni jaunu iestāžu, kas attiecas uz uh, finanšu uzraudzības iestādēm, par kurām jūta runāju pirms brīža, ar tām situācija nav tik sarežģīta. Protams, ka Eiropas Savienības ārējais dienests ir pavisam jauna uh, iestāde, un tā būs nepieciešama status, bet, kā jau teica Inga, ir citi precedenti, piemēram, Olaf piemērs, bet tas rada uh, diezgan sarežģīts politisks problēmas. Pagaidām par šo jautājumu galvenokārt tiek runāts uh, padomē un eh, starp izpildu eh, dienas, proti tātad eh, tā var teikt, šī sarunas ved Aštons kundze pret Aštons kundze, tātad viņa brīžiem ir galda vienā pusē un galda otrā pusē, bet brīžiem viņai būtu jārunā arī ar mums. Un parlamentā, parlamenta iestādes ir vienojušās par to, ka tiek izveidot šādi steering committee, jeb vadības e, komiteja. Un svarīgi ir tas, ka galvenais e, trumpis parlamenta rokās ir budžeta pilnvars, kurš nostiprina Lisabons līgums. Un jautājums, pie kur mums būs jāstrādā pēc dažām nedēļām vai dažiem mēnešiem, uh, un kur mēs nevaram atrisināt uzreiz. Būs jautājums, balstoties uz kuru dokumentu notiks šīs diskusijas starp institūcijām un šī cīņa, kas ir neizbēgama starp institūcijām. Tātad, cik uh, bies būs šī pakotne, kas ir saistīta ar Lisabonas līgumu, plašākā izpratnē. Tātad šobrīd ir vesela virkne procedūru, Piemēram, finanšu regulas gadījumā ir dažādi pārejas noteikumi, par kuriem mēs vienojamies pagājušajā gadā, tāpat arī trīs gadu pārskatīšana, eh, kurai mēs tuvojamies tālāk. Lisabons līgums un viss, kas ir saistīts ar um, ārējo dienestu, ir jāizveido vesela virkni noteikumu, un pēc tam vēl papildus būs jautājums par personālu statūti, eh, statusu un budžeta procedūras ietvaros būs arī šis te vidusposma pārskats un, protams, pats par sevi 2011. gan budžets komisija un citām iestādēm, institūcijām. Tātad vienā brīdī mums uh, nāksies uh, ķerties pie šiem jautājumiem, par kuriem mēs varēsim vienkārši vienoties starp uh, iestādēm, piemēram, par finanšu uzraudzību. Es domāju, ka mēs pavisam vienkārši vienosimies ar uh, institūcijas starpā neieslīkstot uh, politiskās problēmās, bet ir daži jautājumi, par kuriem noteikti diskusijas būs daudz sīvākas, un, un katram, katrs noteikti centīsies šajā te pakotnē iegūt kaut ko arī sev. Tāpēc es pateicos Ingai, kas mūs iepazīstināja pašreizējo situāciju. Tātad pie horizonta jau parādās uh, tumši mākoņi, bet noteikti būs vēl arī citi tumšie mākoņi. Un e, šī te starpinstitūcija saruna meteoroloģija noteikti e, ir jāuzrauga arī turpmāk. Lūdzu. Jā, pirmām kārtām es e, vēlētos pateikties Greslas kundzei, kas ir referenta šajā jautājumā. Šis, šī vispārīgā prasība attiecībā uz Eiropas ārējās rīcības dienestu, proti, ka vajadzētu konsultēties ar komisiju, lai visas opcijas būtu redzamas, lai mēs par tām varētu debatēt, to es noteikti varētu atbalstīt. Tas attiecas arī uz caurdzamību Eiropā. Galu galā visi vēlas saprast, kas notiek un kas nē. Mēs eh, paši redzam, ka kompetences var eh, pārklāties. Tāpat šajā ziņojumā ir runa par uh, budžeta attaisnojumiem. Es uh, domāju, ka šeit mums vajadzētu uzdot jautājumu Greslas kundzei. Ja šeit ir runa par uh, budžeta regulu, mums vajadzētu domāt, kā mēs varētu vienkāršot situāciju. Ja runa par mazākiem projektiem, piemēram, kultūras vai izglītības jomā vai arī Eiropa pilsoņiem, lai šie projekti būtu lietotājiem draudzīgāki, lai mums, uh, lai pieteikumu iesniedzējiem nevajadzētu iet cauri dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem. Uh, Vai mums ir cerība, ka, lai netik, ka netiks e, ļaunprātīgi izšķērdēti šie līdzekļi? Galu galā mums vajadzētu iesniegt arī grozījumus par šo e, draudzīgumu lietotājiem, ne tikai par līdzekļu izšķērdēšanu. Paldies, e, Gajer kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentē, esmu arī ar viņu viensprātis īpaši par to, ja runa par dažādiem, dažādām reformām, ka tās mums vajadzētu apspriest kopīgi. Tehniski runājot, protams, ka mums vajadzētu spriest atsevišķi par katru reformas posmu. Krēsas konze ļoti pareizi norādīja, ka uh, tiks iesniegti līdzīgi grozījumi par katru no punktiem. Tas, protams, nav praktiski. Un, manuprāt, tas nav arī politiski mētiecīgi. Manuprāt, eh, tev ir pilnīga taisnība, ka galu galā mēs šeit esam eh, budžet, mums ir jāstabas arī budžeta kontrolas komiteju, mums vajadzētu norādīt uz eh, nepieciešamību, ka parlaments, ka parlamentam nevajadzētu pārāk ātri izspēlēt savas kārtas attiecībā uz ārējās rīcības dienestu. Es šeit saskatu diezgan lielas, diezgan lielus draudus. Un es gribētu atsaukties arī uz Tripels kundzes iepriekš teikto. Proti, ja mēs pārāk ātri atklāsim savas kārtis, tad uh, radīsies tāda situācija, kur uh, šis reālais izkārtojums un uzdevumu noteikšana ārējām rīcības dienestam, kur mēs kā parlamentārieši nevarēsim pietiekami piedalīties, mēs nevarēsim šos procesus pietiekami ietekmēt. Līdz ar to beigās situācija būs tāda, ka eh, dalību valstis izveidos savus dienestus, ko tās vai nu lietos vai nelietos tiks eh, tērēta nauda, tiks eh, noteikti uzdevumi, un uh, viss tas netiks uh, kontrolēts, ne, nepastāvēs nekāda demokrātiskā kontrole. Kādā veidā mēs varētu komitejā vest sarunas? kā mēs varētu nonākt pie vienošanās, kā mēs varētu diskutēt par reformām budžetā un kā mēs varētu nonākt pie kopsavilkuma. Protams, ka to nevar izdarīt vienā brīdī, bet mums vajadzētu domāt par sava darba organizāciju. Mums uh, vajadzētu ieviest skaidrību, ieviest šeit posmus mūsu darbā. Es uzskatu, ka tas būtu ļoti būtiski. Ja es pareizi to sapratu, tad uh, Manuprāt, šis jau ir otrs darba dokuments par šo tematu. Esmu atradis vēl kādu punktu šeit, un iepriekšējā sanāksmē mums tas bija arī darba kārtībā. Mēs spriedām par šo vidējā termiņa pārskatu un par to, ka uh, mums nav bijis iespēja par to pietiekamai labi apspriesties. Un Inge, Inge, tu formulēji punktu, ka uh, Cik tālu es sapratu, jūs vēlējāties eh, finanšu regulā noteikt, ka eh, tur vajadzētu iekļaut eh, detalizētu pārskatu par budžetu. Ja, protams, tas noteikti atvieglotu budžeta kontrolas komitejas darbu. Taču, taču man uztrauc kas cits. Varbūt šīs likvidētās programmas mums vajadzētu apspriest šajā budžetā. Varbūt Mēs šeit sev uzliekam uzdevumus, kurus mēs diez vai varēsim izpildīt. Galu galā revīzijas palāta ir pateikusi, ka programmas ir jāvienkāršo, tad uh, izpildes kontrole un uh, šo programmu rezultātu kontrole arī ir daudz vienkāršāka un caurdzamāka. Mani uztrauc sekojošais. Jūs vēlaties, lai šis budžets tiktu uh, lai šis budžeta pārskats būtu detalizētāks. Citiem vārdiem sakot, tādā gadījumā mēs uzkrājam, uzkrājam lielu, ļoti lielu darbu. Un, protams, ka budžeta kontrolas komitejai tas būtu ļoti labi, jo tas atvieglot viņu darbu. Bet varbūt tas eh, gal galā mūs pašas iegāzīs. Protams, ka mums ir jāsniedz uh, savs ieguldījums, ja runa par budžeta regulas grozīšanu. Mums ir jādomā arī par politiskajām prioritātēm, kuras es tikai un vienīgi atbalstu, un tās mēs nedrīkstam aizmirst. Bet es uh, gribēju paust šās savas bažas, mums koordinatoriem gal galā vajadzētu par to pārdomāt, eh, kādā kārtībā mēs vēlamies darboties jo galu galā mums ir jāzina ka arī, kas notiek dalību valstīs attiecībā uz ārējo dienestu. Mums taču galu galā vajadzēs intensīvi diskutēt par šiem jautājumiem. Lielas paldies! Lielas paldies, Gorants Fērms! Man tikai daži jautājumi skaidrības nolūkā. Vispirms, kas attiecas uz laika grafiku. Es saprotu, eh, Grēslas kundze teiktu, ka mums ir problēmas uh, jo ir trīs šie priekšlikumi, kas e, praktiski tiek pieņemti vienlaiks, bet kas attiec uz ārējo dienestu, vai tas nozīmē, ka jūs e, piedāvāt nogaidīt pirms mums e, ir šis te pilnīgais priekšlikums par trīs gadu pārskatīšanu? jo tas, protams, atstās iespaidu arī uz eh, termiņiem attiecībā uz eh, ārējo dienestu. Tātad tas būtu jautājums, ko jūs tieši vēlētos, lai mēs darītu. Otrs jautājums būtu komisijai, kas tieši šobrīd notiek saistībā ar ārējās rīcības dienestu, jo sākotnēji eh, bija doma par priekšlikumu par pakotni, kur būtu finanšu noteikumi, noteikumi attiecībā uz darbiniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Tagad šķiet, ka būs atsevišķi priekšlikumi atsevišķi personālam un atsevišķi eh, finansējumam. Tātad varbūt komisija varētu mums informēt, kas notiek ar šo te ārējā, ārējās rīcības dienesta pakotni un kādi ir termiņi. Un visbeidzot jautājums Ingeborgai Grēslai par šo te sui ģeneris eh, eh, institūciju vai arī par to, ka tā varētu būt komisija. Es domāju, ka tas noteikti nav jautājums, kas jāizlem budžeta komitejā. Tas varbūt būtu jāizskata kopā ar konstitucionālu lietu komiteju, ārlietu komiteju, un cik es saprotu, tad parlamentā ir atvērtība attiecībā uz priekšlikumu, ka mēs varētu izveidot jaunu iestādi, nevis komisijas ietvaros. Bet, ja es pareizi saprotu, tad Padomu nekad nepiekritīs tam, ka šī iestāde varētu darboties kā komisijas sastāvdaļa. Es gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli par šo te jautājumu arī attiecībā uz finanšu uh, regulu un saistību ar budžetu komiteju kopumā. Paldies! Paldies, Goran, vai komisija vēlētos mums sniegt informāciju par šo svarīgo punktu? Paldies, priekšsēdētāji! Tātad pēdējā uh, komitejas uh, sanāksmē tika inform, mēs tikāt informēti par to, ka uh, tiek sagatavots priekšlikums par staff regulation, jeb statusu mainīšanu, lai ārējās rīcības dienestā integrētu arī diplomātus, kas nāk no dalībvalstīm citas starpā un arī uh, grozījums, finanšu regulas grozīšana. Pagaidām nav bijis iespējas pieņemt pakotni par šiem abiem dokumentiem, un šobrīd, kas attiecas uz uh, termiņiem, tad termiņš ir drīzāk šā mēneša beigas, kad komisija varētu pieņemt šo pakotni, un kas attiecas uz pārskatīto budžetu, ar kur tikt izveidota budžeta struktūra. Uh, ārējās rīcības dienestam. Šajā jautājumā mēs sekosim priekšlikumam vēlāk. Un kas attiec uz pārskatīto budžetu, tad ir paredzēta līdzekļu pārnešana un līdzekļu, kas nāk ne tikai no komisijas, bet arī no padomas ģenerāla sekretariāta. Tālāk, kas attiecas uz finanšu regulu un tās loģiku, tad loģika ir tāda, ka te ir e, trīs priekšlikuma pakotnē. Pirmais ir pieņemts 3. martā un ir saistīts ar um, Lisabonas līguma ieviešanu, izņemot šo te ārējo dienestu. Otrs uh, priekšlikums attiec ekskluzīvu zārējās rīcības dienestu, un trešais eh, dokuments nav saistīts eh, tieši ar Lisabonas līgumu, bet drīzāk ir saistīts ar finanšu regulas pārskat, trīsgadu pārskatīšanu, lai uh, pieslīpētu budžeta noteikumus un uzlabotu kopienas budžeta izpildu. Paldies, priekšsēdētāj, tas arī būtu, būtu viss no manas puses. Paldies, Inge! Paldies! Es vēlējos tikai norādīt, ka nav jau viss tik vienkārši atbildēt uz jūsu jautājumiem. Bija arī cits sēdi, kur tad pagājušajā nedēļā priekšsēdētāji tikās arī ar Aščānas kundzi. Un visvaldisko grupu priekšsēdētāji bija viens prāts par to, ka mums ir jāpanāk, ka šīs jaunais ārlietu dienests ir daļa no komisijas. Šobrīd, protams, varbūt, ka vienkārši trūkst fantāzijas, un es nevaru īsti iztēloties, kā šīs daudzās problēmas, un īpaši juridiskās problēmas, kas ir risināmas savādāk, nevien kā to, kā mēs to piedāvājam. Jo savādāk ārēj dienas tur varētu būt ļoti mazs un vispār bez naudas līdzekļiem sanāk. Nu, kāds ir tas risinājums? Nu, lūk, ir divi virzieni, un mēs jo, protams, kā budžeta komiteja to nenolemsim, bet kam parlaments kopumā gan par to lems. Un tieši tāpēc mums visiem vajadzētu reāli pie šī jautājuma pieķerties un, un runāt, tad domāt, kā mēs šo problēmu varam risināt. Ja mēs veidām kā atsevišķu iestādi, tad mums īstenībā redosies nozīmīgas problēmas, milz problēmas tieši praksē. Sanāk, ka budžeta kontrola sanās, ka budžeta kontrolas komiteja tagad pēkšņi iejauksies varbūt revizijas palāts uh, budžetā. Nu tāds nav. Iespējams, šobrīd nu, tā arī nevarēs, ja tā būtu atsevišķa iestāde. Tāpēc tagad, ja mēs skatāmies, kā ārlietu dienas tiks veidots un kas tiks, um, būs atbildīgs par finanšu pārvaldību, kāda būs tā loma, nu lūk, tas nav skaidrs. Tāpēc mūsu dzelženā nostāja ir, ka, ja mēs runājam par Eiropas Savienības naudām, tad no Eiropas Savienības naudas var uh, pārvaldīt tikai Eiropas Savienības ierēģi Savādāk tam jānāk no dalībvalstu budžetiem. Un mēs esam pieņēmuši lēmumu par to, ka mēs tagad iesaistām arī dalībvalstu ierēģus un tērējam Eiropas saimnības naudas, un tad, manuprāt, nonāk nevēlamā situācijā. Un arī budžeta kontrolas komiteja nonāks pilnīgi nevēlamā situācijā. Tas, ko mēs esam desmit gadu laikā veidojuši, kopš Santēra komisijas atlaišanas, uh, Tagad mēs sanākam, kad vienkārši to visu atsakāmies. Mēs nedrīkstam lietas sasteigt. Mēs saprotam, ka jāskatās, kāda bija šī organizācija kopumā. Šī organizācija un tās apjoms, ko katrs darīs, tīs funkcijas, nu, lūk, tas jautājums ir jārēģina, jārisina savādāk. Mums jāskatās arī, kāds ir darbinieku statūti. Uh, Mēs nevaram, protams, kā šos jautājumus gan nošķirt, un tas būtu nepareizi, tā būtu nopietna kļūda, ja mēs to atsevišķi tikai skatītu šo budžetu. Mums jāskatās, kā kopējais skats, kāda kopējā paka piedāvājums. Un tāpēc mums ir jāspēj šo jautājumu risināt arī ar padomi un komisiju, un vienādā sarunu līmenī. Un tāpēc piedāvājums ārlietu dienas veidot kā tādu pašu neatkarīgu iestādi, su generis, nu tas ir mums nepieņemami, un mēs to vēlreiz uzsveram. Jā, mēs varam vēlreiz arī uzaicināt um, Ašons kundzi šeit un pateikt, mēs tā nepiekrītām, mēs nedarbosimies. Un ja mēs jau pateiksim, ka mēs nepiedalāmies, un tas viņam ļoti patiks. Tā kā nē, tādu mēs nevaram, tā kā mēs drīzāk varam runāt par reāliem risinājumiem. Tas ir tiešām svarīgs jautājums par turpmāko ārlietu politikas ārpolitikas organizēšanu. Un daudzi jautājumi, kas tagad gada laikā ir jāatrisina, piemēram, kā tieši konkrēts lēmums ietekmēs attiecīgās komitejas. Piemēram, budžeta pārvaldē es šobrīd neiesaku uzsākt šo lietu, risināt tikai daļēji, pirms nav skaidrs zināms, kāda būs kopējā aina. Tik daudz no manas puses. Vēl gribētu ņemt vērā arī nacionālos paziņojumus, ka arī tie tiek izskatīti šajā kopienā paketē, jo zinu, ka vairs par šiem jautājumiem mēs nevarēsim atsevišķi runāt, tāpēc es saskatu reālu problēmu. Katrā ziņā es centīšos te nākt klāt ar konkrētu priekšlikumu, un lai mēs varētu skatīties, kādu mēs varam risināt. Un tā kā Elmārs Broks norādīja, viņam arī tas nekas nelikās šis risinājums tāds izcils. Nu, tagad mēs skatāmies, kādas šīs iespējas. Mums tiešām ir iespējas panākt labu risinājumu, un mums šī iespēja jāizmanto. Bet tas jāskatā kopējā pieejā kā paketi. Un mums nevajadzētu sasteigt lietas un tagad tikai izskatīt atsevišķu budžeta jautājumu. Nē. Tad tagad es skatījos, kāds ir šis jau otrais projekts. Mums būtu daudz svarīgāk iepazīt visus šos pilārus kopumā. Un man ir cerība, ka mēs šo otro fāzi arī drīz ieraudzīsim. Bet mēs zinām, katru dienu šī, tur ir pārmaiņas. Un te, lai lieki nesaudētu laiku, protams, ka mūsu ziņojums ir gandrīz gatavs. Bet nedomāju, ka mēs varam runāt par tādām lietām, kuras tūlīt pat jau atkal vajadzēs sākt reformēt. Mums vajag sagaidīt diezgan nopietni izstrādāt priekšlikumi no otras puses. Un vēl jautājums tātad, protams, vai mēs varam, Trīpāls kundze saka, lai mēs no kaut ko tādu tiešām reāli lietojam iegūtu. Nu, domāju, ka te mūsu mājā varētu būt lielāka skaidrība. Tieši tāpēc, ka komisijai šobrīd ir diezgan e, nelāga pieredze šo noteikumu īstenošanā bijusi piemēram, pētniecības ziņā šie noteikumi nekad nav īsti tikuši ievēroti, un tagad ir nākusi ļoti sarežģītā situācija šī nozara. Un tieši tāpēc ir ļoti apsveicami veidot tādus modeļus, elementus, kur mēs skaidri redzam, kur šie ieguvēji mēģina panākt, kas ir pats labākais, kāds ir šis modelis konkrētai iestādēji. Nu, es domāju, ka to ir jātiecina ne tikai uz pētniecības iestādēm un mazajiem un vidējiem ieguvējiem, ja bet plašāk jāskatās. Un lūk, šajos elastības ietveros mēs varētu ļaut konkrēti mazākajām iestādēm izstrādāt un piemērot vēlamāko finansēšanas modeli. Un līdzšinējais tas, ko esmu dzirdējis, ir ļoti labs risinājums. Gairkungs, viņš runāja par to, ka nav iespējams zināt visas budžeta detaļas. Es jau iepriekš norādīju, ka mums vajadzētu panākt budžetu detalizētāku. Diemžēl man nekāda izcila labas idejas nenāca prātā, tāpēc arī neko neierunos, neierosināju. Tagad katrā ziņā šo jautājumu gribētu rosināt visus, risināt un virzīt tālāk. Arvien ir reālas problēmas, un mēs redzam, ka nacionālajie parlamenti vienmēr mēģina kaut kādā veidā norakstīt līdzekļus. Un es nezinu, vai mēs arī to varam piemērot, vai mēs varam kaut ko citu, bet es zinu, ka mēs neko nedaram tad mēs nonākam ļoti sarežģītās situācijās. Tā kā šis jautājums vēl ir jārisina, un būtu ļoti labi kaut ko um, reāli atrast. Nu, tad vēlreiz par ārlietu dienestu. Paldies, Tripels kundzei, par atbalstu. Un tas, ko tu teici, ka tiešām, ka mums vajag zināt visu informāciju, ka visam jābūt piedāvājumam kopēji piedāvātam uz galda. Mēs nevaram risināt atsevišķas sadaļas. Ir jāskatās kopumā. Un tāpēc mums ir jānogaida, ka mēs iegūsim šādu kopējo piedāvājumu. Līdzinējais piedāvājums atsevišķi dokumenti, ko es esmu redzējis, nu mēs redzam, ka ka tas tiešām būtu šausmīgi tā detalizēt, nu gandrīz tā, ka vai katra ceļazīme būtu jāatskaitās, ko jūs veidojat. Nu, mums arī, protams, komisijā vēl jāņem vērā, ka šī situācija nav pieņemama. Komisijas speciālisti līdz šim arī tikpat kā nav iesaistīti šīs vadības komitejas darbā. Tā ir tikai padoma, kas visu laiku virs šos jautājumus. Un es uzskatu, ka viņu piedāvāto um, rezultāts tomēr būs pozitīvāks, nekā mēs to šobrīd sagaidām. Paldies, Inga! es eh, priecājos par to, ka vācu kolēģi ar tik lielu interesi sekošiem jautājumiem saicinātu arī citus kolēģus mm, iesaistīties šajā procesā, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs, ļoti svarīgs. Un es gribētu papilnāt, ka būs ļoti interesanti, jo tad, kad Ingi vēd sarunas un viņi saka, ka man ir mērķis jau sākot ar pirmā panta pirmo rindiņu, tas mums vēl diezgan interesantu sarunu procesu. Jūsu informācijai. Koordinātori iepriekšējā sanāksmē pagājušajā nedēļā, apzinoties eh, to neskaidrību, kādā mēs šobrīd atrodamies saistībā ar termiņiem un arī attiecībā uz saturu šīm te paketēm, vēlējās, lai mēs organizētu viedokļu apmaiņu ar komisāru Levandovski. Uh, un noteikti, ka kādā no nākamajām sanāksmēm mēs organizēsim šo tikšanos, lai dzirdētu no viņa mūsu jautājumiem, kur mums rodas. Eh, paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šās dienas darba kārtības punktus. Eh, sanāksme ir slēgta un tagad zālē paliks eh, tikai koordinātori. Mūsu rīcībā būs arī tūki. Paldies!